Es gribētu jūs lūgt ieņemt savas vietas un ķersimies klāt um, astotajam darba kārtības punktam progresa ziņojums par Melnkalni. Tenuka kungs, vai jums ir kaut kas vēl sakāms pirms sākam balsot? Nē, paldies priekšsādātāji. Vakar mēs to visu apspriedām un arī ēnu referenti ir izteikušies. Visi atbalstīja kopumā kompromisa grozījumus Tā kā es domāju, ka mēs varam sasniegt arī vairākumu balsojumā. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu tad uzreiz sāksim balsot. Pirmais kompromiss, kas ir par pieņemts. Otrā daļa desmitajā grozījumā, kas ir par pret, atturējās pieņemts. Trešais kompromiss. Nē, atvainojiet, otrais kompromiss, kas ir par pret atturās pieņemts. 15. grozījums. Kas ir par? Pret atturās noraidīts. 16. grozījums par, pret, pieņemts. 17. kas ir par, pret, noraidīts. 18. par, pret atturās pieņemts. 19. par pret pieņemts. 20. par pret atturās pārbaudīsim. Šķiet, ka ir pieņems, bet pārbaudīsim. itāļi visu mēra uh, pilnīgi ar uh, pulksteni. Tad beidzam balsot. 26 pret 24 pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturās ar tādu pašu pārsvaru pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 21. grozījums balsojam. Bet viss taču ir nobalsojuši, ne? Beidzam balsot. Tautas partija tagad ir eh, pieņēmusi pozitīvu uh, lēmumu, līdz ar to pieņems. 22. grozījums par, pret, atturās Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par, 25 pret. 23. grozējums par, pret, pieņemts. 24. par, pret, atturās, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, pieņemts. 28. par, pret, atturās, pieņemts. 29. par, pret, atturās, pieņemts. 30. par, pret, atturās, noraidīts. Bet pārbaudīsim. Balsojam par 30. 30. grozījums. Divdesmit četras balsis par, uh, pieņemts. Trīsdesmit pirmais par, pret, pieņemts. Trīsdesmit otrais par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 32. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 balsis pret. 33. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 34. pirmā daļa. Par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts 23 balsis pret 28. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 35. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 38. Tad 38. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 42. par, tātad par, pret, pieņemts. 43. par, pret, pieņemts. 44. par, pret, atturās, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. Tad tālāk 46. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 51. par, pret, atturās, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, pret atturās pieņemts. 53. otrā daļa par pret atturās šķiet, ka pieņemts. 56. par pret atturās pieņemts. 7. kompromiss par pret atturās pieņemts. 60. grozījums Jā, balsosim par otro daļu. 60. grozējums, tikai otrā daļa par pret atturās. Pārbaudīsim. Noraidīts. 66. Par, pret, noraidīts. 67. par, pret, atturās, noraidīts. 68. par, pret, atturās, noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 70. grozījums pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. 69. par, pret, noraidīts. 73. par, pret, pieņemts. 74. pieprasa pārbaudīt 73. 73. elektroniskais balsojums. 69. bija noraidīts, tātad 73. balsojam. Es jau teicu, ka ir pieņems, bet jūs man neticāt. Beidzam balsot. Nu, lūk, pieņemts. Septiņdesmit ceturtais par, pret, atturās, nav īsti skaidri. Noraidīts? Jā, noraidīts. 75. par, pret, pieņemts. 76. par, pret, atturās, pieņemts. 77. par, pret, atturās, noraidīts. 78. par, pret, pieņemts. 79. par, pret, atturās, pieņemts. 80. par, pret, atturās, pieņemts noraidīts. 81. par, pret, atturās, noraidīts. 82. par, pret, atturās, noraidīts. 83. par, pret, pieņemts. 84. par, pret, vai liberālā grupa arī nobalsoja, tad ir pieņemts. 85. par pret atturās pieņemts. Astoņdesmit sestais par pret pieņemts. Astoņdesmit septītais par pret atturās pieņemts. Astoņdesmit astotais par pret atturās pieņemts pieņemts. 89. par, pret, atturās, noraidīts. Tagad 90. par, pret, atturās, pieņemts. 91. par, pret, atturās, pieņemts. 92. par, pret, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, noraidīts. Sestais par, pret, atturās, noraidīts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts. Devītais par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais par, pret Otra, tad pieņemts. Otrais par, pret, atturās, pieņemts. Trešais par, pret, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad balsosim par visu uh, ziņojumu kopumā elektroniski. Balsojam! Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Fünfzig. 50 par 1 pret pieņemts. Es varu apsolīt, Tanok kungs, mēs atradīsim to, kas bija pret. wir kommen jetzt zu dem. Tagad nākamais ziņojums, Kovala kunga ziņojums. Balsosim elektroniski tūlīt par visu ziņojumu. Komentāru nav no referenta puses, tāpēc balsojam uzreiz. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. he has a quarrel with himself this morning. Ruček, da? Ruček is da, ja. Da, da. Yes, he's over there. Kolēģi un kolēģi, wir kommen. Un tagad uh, ziņojums par uh, Horvātiju. Uh, Raučika kungs. Pirmo reizi izskatīsim šo ziņojumu. ir iespējams, ka tas būs arī pēdējais ziņojums uh, uh, paplašināšanās kontekstā, jo 1. jūlijā mēs ceram sveikt Horvātiju Eiropas Savienībā kā dalību valsti. 20 dalību valstis un Horvātija. Tātad Tagad jau 21 dalību valsts man saka, ir ratificējušas pievienošanās līgumu, un mēs sagaidām, ka arī pārējas dalību valstis to ratificēs atlikušajā laikā. Mēs ceram, ka Horvātija atrisinās vēl atlikušos desmit uh, uzdevumus, kurus oktobrī formulējusi komisija visaptverošajā ziņojumā. Tad, uh, martā mēs uzklausīsim noslēdzošo uh, ziņojumu uh, par Horvātiju, un mēs ceram, ka Horvātija izpildīs visus priekšnosacījumus, lai pabeigtu iestāšanās procesu. Būtu ļoti labi, ja tiešām viss izdotos. Lūdzu, uh, referenta kungs. Kā jau jūs pieminējāt, tas ir mūsu pēdējais progresa ziņojums par Horvātiju, jo, ja viss notiks tā, kā mēs ceram un esam pārliecināts, ka viss tā arī notiks, tad šā gada 1. jūlijā Horvātija kļūs par 28. dalību valsti. Tāpēc uzreiz vēlētos sākt ar siltu sveicienu izteikšanu mūsu horvātu kolēģiem, jo Horvātijai tas ir vēsturisks sasniegums. Valsts ir panākusi ārkārtīgi daudz, ejot par demokrātisko ceļu. Un eh, tas pilnīgi noteikti ir progress un sasniegums arī visai Eiropas Savienības paplašināšanās politikai. Šajā ziņojumā ir trīs galvenās tēmas. Vispirmām kārtām Horvātija ir izpildījusi visas prasības, lai kļūtu par pilnvērtīgu locekli jūlijā. Protams, ka komisijas progresa ziņojumā, tā saucamajā uzraudzības ziņojumā, ir parādījušies arī citi uzdevumi, kas vēl ir jārisina. Šajā nedēļas nogalē es runāju ar premjerministru vietnieku Mimits kungu, un e, viņš apsolīja, ka līdz martam abi šie uzdevumi, kas vēl nav pilnībā izpildīti, tiks pabeigti. Viens bija par kuģu būvi, un otrs bija par robežu pārvie, pāriešanu starp Horvātiju un Bosniju Hercegovinu, par robežu pārējais punkt, punktiem. Horvātija ir augoša, plaukstoša demokrātija, tā, tajā valda tirgus ekonomika. Un uh, Horvātija ir veiksmīgi apguvusi un turpinās apgūt arī Eiropas fondu izmantošanu. Manā ziņojumā ir lūgums tām dalību valstīm, kuras vēl nav ratificējusi iestāšanās līgumu, to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Tātad, kā jau izskanēja, 21 valsts ir ratificējuši šo iestāšanās līgumu. Manuprāt, problēma varētu būt Slovenijā ar ratificēšanu. Tieši šodien finanšu ekspek, eksperti no Slovenijas un Horvātijas tiekās, lai diskutētu atkal un vēlreiz par ļoti pretrunīgo Ljubljanas bankas jautājumu. Un mēs tiešām ceram, ka viņiem izdosies rast risinājumu un Slovēnija bez jebkādām problēmām varēs ratificēt. Nākamais. Manā ziņojumā runiet arī par Horvātijā īstenoto reformu ilgtspējīgumu. Lai iestāju un iestāšanās līgums tiešām Horvātijas iedzīvotājiem nest pievienoto vērtību. Tas galvenokārt attiecās uz tiesiskumu. Kā mēs zinām, institucionālajā kapacitātē vēl varētu daudz darīt, lai to uzlabotu. Arī tiesu sistēmas sakārtošanā un korupcijas apkarošanā vēl varētu ko darīt. Tas pats attiecās arī uz publiskās administrācijas caurskatāmības palielināšanu. Es uzskatu, ka Sambor Horvātijas parlamenta loma arī ir jāstiprina. Protams, parlamenta loma ir pieaugusi, bet eh, vajadzētu veicināt arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, lai tiešām politikas veidotāji būtu spiesti izpildīt visas tās apņemšanās, kas ir ierakstīts iestāšanās līgumā. Un visbeidzot, trešā tēma ir reģionāla aspekta. Mēs esam mēģinājuši pamudināt Horvātiju aktīvāk īstenot Eiropas Savienības politiku, politikas, kas ir domāts reģioniem, lai stiprinātu Eiropas vērtību noankurošanos reģionos, lai veicinātu reģionu labākas kaimiņa attiecības un ciešāku sadarbības starp reģioniem Horvātijā. Kā es redzu Horvātijas lomu Eiropā? Es uzskatu, ka Horvātijai vajadzētu aktīvāk darboties bilater, divpusējo jautājumu sakārtošanā ar saviem kaimiņiem, lai Horvātija neapturētu tālāk paplašanāšanās procesu. Citiem vārdiem sakot, uzskat, ka Horvātija Balkānos spēlēs ārkārtīgi nozīmīgu lomu un kļūs par sava veida tālāku paplašanāšanos motoru un pionieri, piemēram, runājot par Melnkalnas iestāšanos. Par to mēs diskutējām jau vakar. Godātie kolēģi, būšu priecīgs uzklausīt jūsu komentārus. Protams, visticamākais, ka tiks iesniegt arī grozījumi. Ja pareizi atceros, tad pēc divām nedēļām Strasbūrā mēs varēsim tikties, lai jau diskutētu par grozījumiem. Jo ceru, ka gala beigās, ka parlamentam mums izdosies pieņemt labu ziņojumu. Paldies! Herzlichen Dank! Liels paldies! Tagad uzklausīsim Bentu Poselu no Tautas partijas. Paldies, priekšstādātāji! Jā, e, jūs arī nevar te nepamanīt, vai ne, ne tikai mani. Es gribētu priekšsēdētāji pateikties referentam par lieliski paveikto darbu, Tas ir izcils ziņojums. Arī uh, sadarbība ar ēnu referentiem notika ļoti labi. Uh, mēs sasniedzām visai plašu vienošanos. Es gribētu jau tagad teikt, ka mēs gribētu vēl izcelt uh, dažus sīkumus. Bet vienu lietu kolēģis Ročeks jau pieminēja. Proti ir jāatzīst Horvātijas valdības centieni ir tīpaši Mimica kunga centieni uh, turpināt iesāktās reformas. Un uh, es domāju, ka valstis reģionā daudz ko varētu iemācīties no Horvātijas. Tuvināšanās Eiropas Savienībai nav kaut kas, kas ir saistīts ar partiju politiku. Šī uh, tuvināšanās jāveicina plašā politiskā kontekstā, kā tas notiek Horvātijā, un esmu pārliecināts, ka līdz martam vēlākais Horvātijā atrisinās arī pēdējos uh, atlikušos jautājumus. Tad būtībā mēs jau nobalsojām par Horvātijas iestāšanos. Es gribētu vēl teikt, ka mums vajadzētu arī pātrināt ratifikācijas procesu. Tagad uh, beidzot uh, Francija ir ratificējusi uh, šo uh, nolīgumu. Es gribētu vērsties arī pie Vācijas Bundestaga un aicināt to ratificēt šo nolīgumu. Šodien ir Elizējas nu, līguma gada diena, un būtu ļoti labi, lai uh, Vācija sekotu Francijas piemēram, lai citi uh, mūsu vilcināšanos neņemtu par aizbildinājumu savai neizdarībai. Un tad vēl mēs gribētu kādu punktu, proti vajadzētu uzsvērt Horvātijas kolēģu lielisko darbu. Mūsu novērotāji no Horvātijas tik tiešām ir strādājuši lieliski, un mēs eh, ceram viņus sagaidīt šeit 1. jūlijā kā pilntiesīgus deputātus. Un pēdējais, ko gribu pieminēt, mums jārūpējas par to, lai sagatavošanās darbi uh, neciestu uh, nacionālo vēlēšanu cīņu laikā. Tad tas ir uh, vērsts tīpaši uz Sloveniju. Mēs saprotam, ka tur ir valdības krīze, ir problēmas iekšpolitikā, bet es ceru, ka Eh, tas um, ehm, neaizskavēs kaimiņu valstu problēmu risināšanu un ka mēs varēsim iekļauties paredzētajā grafikā. Eh, es savulaik biju referents ziņojumam par Sloveniju. Es atbalstu šo valsti un vienmēr esmu to atbalstījis. Es gribētu, lai Slovenija darītu visu iespējamo, lai Horvātijas pievienošanās neieskavētos. Paldies! Jā, paldies, es arī pievienojos jūsu pēdējiem aicinājumam, bet pievienojos ar tam, ko jūs teicāt par Vāciju, mūsu kopīgo valsti. Kačina kungs, lūdzu. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Najprej bi rad čestit. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos eh, apsveikt eh, Roča kungu ar lieliski sagatavoto ziņojumu, un patiesībā man priecē arī tas, ka ziņojums ir ietavēts pozitīvos toņos. Horvātijai tiešām ir nepieciešams pamudinājums un uzsitiens uz pleca, jo tā ir ļoti labi panākusi jau daudz šajā ceļā, bet tai ir nepieciešams vēl stiprināt pašapziņu, jo pavisam nesen tā iestāsies Eiropas Savienībā. Es vēlētos īpaši uzteikt Horvātijas centienus labu kaimiņu attiecību nodrošināšanā un uzlabošanā. Un premjerministra Milanoviča vizīte Belgradā bija ārkārtīgi svarīgs signāls ne tikai divpusējām attiecībām, bet visam Balkānu reģionam kā tādam. Arī es ar prieku redzēšu Horvātiju kā pilntiesību Eiropas Savienības locekli. Vienlaicīgi Piemēram, manā valstī ratifikācijas process vēl nemaz nav sācies, tikai viena iemesla dēļ, jo mēs uzskatām, ka priekšnoteikumi, ja tie netiks izpildīti, nenovedīs pie ratifikācijas manā valstī, un tas nav saistīts ar mūsu valdības krīzi. Un eh, neskatoties uz to, kāda valdība būs Slovenijā, mūsu strateģiskās prioritātes ir skaidrs un tās nemainīsies. Uh, Bet, protams, šiem prioritātēm ir jātiek pilnīgi skaidri pateiktām publiski, un patiesībā tas, par ko esam šobrīd vienojušies, nav ticis respektēts, netiek ievērots. Pamatprincips senās Romas likumos bija tāds, ka e, mūsu likumdošana un Horvātijas likumdošana balstās uz to, ka uh, vienot, vienošanās, kas ir panākta, ir jāizpilda pakta un survante. Ja mēs par kaut ko vienojamies, tad tas ir jāizpilda, bet neskatoties uz mūsu vienošanos, neskatoties uz to, priekšnoteikumi nav izpildīti, un tāpēc manā valstī ratifikācija nav uzsākta. Kolēģis Posauts jau pieminēja, ka divi finanšu eksperti uh, kura strādā pie Ljubljanas bankas jautājuma sakārtošanas, tiksies, bet patiesībā tas neko nedos, jo Horvātijas eh, banka iesūdz, eh, Horvātijas valdība iesūdzēja šo banku tiesā, un tāpēc tas ir tiesas jautājums to izšķirt un nevis ekspertiem. Jan Drokovičs kungs, kurš tiekoties Mil ar Milānoviču kungu Belgradā teica, ka būtu labāk, ja Slovenijas un Horvātijas premjerministri tiktos un nevis premjerministru vietnieki. Un tad iespējams, ka tiktu rasti nepieciešamie risinājumi. Es nedomāju, ka papildus izdarīts spiediens uz manu valstu kaut ko dos. Dalību valsts ir suvenērs, su, suverēnas, un es nevaru iedomāties nevienu Slovenijas parlamenta deputātu, kurš varētu iedomāties balsot par ratifikāciju, kamēr nav izpildīti priekšnoteikumi. Ir tikai un vienīgi racionāli neratificēt šo līgumu. Patiesībā es domāju, ka mums ir ļoti daudz laika, bet eh, paturēsim vēstu prātu. Esmu pārliecināts, ka viss tiks pabeigts līdz jūlijām, un tas nāks par labu gan Horvātijai, gan reģionam, gan Eiropas Savienībai. Yeah, thank you very much. Um, and I would like first... Paldies. Paldies. Un eh, es vispirms vēlētos eh, pateikties eh, Ručaka kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Un arī pēdējā reizē, kad mēs runājām mūsu komitejā par Horvātiju kā par kandidātu valsti, diskusijas bija dis interesants un tomēr kandidātu valsts un dalību valsts ir divas dažādas lietas. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem savos izteicienos un nevajadzētu gleznu mālēt pārāk rožainu. Horvātija ir sasniegusi daudz, un tomēr vēl ir pāris momenti, kas ir jāizpilda iekams. Mēs varam Horvātijai sist uz pleca un teikt, viss ir izdarīts lieliski. Proti, vēlētos pieminēt pāris. Pirmais ir tiesiskums un cīņa pret korupciju. Uzskatu, ka Horvātijai vēl ir daudz darāmā un Horvātijas valdībai vajadzētu daudz striktāk piemērot pretkorupcijas likumdošanu. Otrs. Horvātijai ir jāuzlabo valsts administrācija un pārvalde. Tai ir jākļūst daudz neatkarīgākai un profesionālākai. Šādā aspektā vēlētos pieminēt revīzijas palātas rekomendācijas kurā runa iet par Eiropas Savienības struktūru un kohēzijas fondu izmantošanu, un tātad revīzijas palāta savās, savos ieteikumos ir teikusi, ka Horvātija nav spējīga pilnvērtīgi izmantot šos fondus. Tāpēc Horvātijai ir jāuzlabo sava valsts un reģionālās pārvaldes aparāts. Jo šobrīd vēl nav īsti skaidrs, kur nauda paliek līdz pēdējiem santīmam, un mēs jau neesam situācijā, kad uh, piešķirtais finansējums var tikt apturēts. Un visbeidzot, tiesības sargājošo iestāžu darbs un krimināla nozieguma izmeklēšana. Arī šeit ir daudz darāmā un uzskat, ka mums vajadzētu no Eiropas puses pieprasīt lietu sakārtošanu. Un tomēr no Horvātijas puses raugoties, viņi savukārt var teikt, vai tad jūsu valstīs viss ir lieliski. Piemēram, Vācija. Vēlētos pieminēt, ka Lamatkungs, kas ir Bundestāga prezidents, arī ir pielicis lielu jautājumu zīmi par Horvātijas iestājas nepieciešamību Eiropas Savienībā, un tas ir nepatīkami. Mēs vēlamies eh, redzēt, lai process būtu pēc iespējas būtu pēc iespējas līdzenāks, un es eh, ne, man nepatīk, ka tieši mana partija Bundestāgā aptur eh, šo ratifikāciju. Nākamais par cilvēktiesībām. Arī pārvietošanās brīvības netiek pilnībā īstenotas, un e, mēs ceram, ka tas nenovedīs pie būtiskiem Eiropas Savienības darba tirgus izkropļojumiem. Un visbeidzot, ko mēs varētu mācīties no Horvātijas iestājas procesa Protams, ka šis process jau bija daudz, daudz, daudz caurskatāmāks kā iepriekšējie procesi, kad kandidāta valsts kļuva par dalību valstīm, un tas ir jāuzskata par būtisku sasniegumu. Protams, eh, procesam ir jābūt ticamam un caurskatāmam, un tāds tas lielā mērā arī ir bijis. Es eh, ar lielu prieku turpināšu diskutēt gan ar referentu, gan ar ēnu referentiem, un tiešām ceru, ka šī ir pēdējā reize, kad mēs par Horvātiju runājam kā par kandidātu valstu. Paldies! Herzlichen Dank, Frau. Paldies Brantneres kundzei. Es gribēju tikai uh, precizēt, Lamot uh, kungs nevēlas bloķēt ratifikāciju, viņš tikai pateica, ka Horvātijai ir nepieciešams izpildīt šos desmit komisijas ierosinājumus. Viņš uzsver, ka tas ir uh, priekšnosacījums ratifikācijai. Eh, nevar pateikt, eh, ka viņš bloķē ratifikāciju, bet ir loģiski, ja ir komisijas ierosinājumi, tad pie tiem arī jāpieturās. Tā kā viņš neko nebloķē, eh, bet tikai norāda, ka jāizpilda spēles noteikumi, pie tiem jāpieturās. Tenokungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. ECR grupa, protams, atbalsta paplašināšanos kā ideja, līdz ar to mēs atbalstam arī Horvātijas iestājēs. Piekrīt Brantners kundzes teiktajam, korupcijas apkarošana, tiesiskums, tas vēl ir jāsakārta un tomēr ceļš ir garš. Pie tam tas attiecās ne tikai uz kandidātu valsti, bet arī uz vairākām jau dalību valstīm. Tas jau ir parādījies arī iepriekšējās iestāšanās sarunās. Pret Horvātiju komisija ir jau bijusi daudz striktāka. Vēlētos uzteikt Račeka kungu par ļoti labi paveikto. Bet eh, viens jautājums, kas šeit vēl nav ticis diskutēts, un tas ir ļoti dīvaini, es esmu Montenegro referents, un ņemot vērā Slovenijā notiekošo kampaņu un jau iepriekš izskanējušos centienus eh, starp Slovenijas un Horvātijas nesakārtotajiem robežu jautājumiem, ir sava veida bloks no reģionu valstīm par Horvātijas iestāju. Bet arī starp Horvātiju un, Mont un Melnkalni ir robeža neskaidrības. Un man jau likās, ka jautājums ir ticis atrisināts starptautiskajā tiesā, bet izskatās, ka tomēr nē, ka robeža jautājums vēl nav sakārtots. Un es tiešām uztraucos par to, ka Horvātijai iestājoties Eiropas Savienībā, vai tā nenobloķēs Melnkalnas iestājas procesu tieši un nesakārtot to divpusējo jautājumu dēļ. Un eh, līdz ar to tas, kurš pirmais iestājās džentelmeņu klubā, var tā izturēties pret citu džentelmeni, kurš arī vēlētos iestāties šajā klubā divpusē nesakārtot attiecību dēļ. Uh, Līdz ar to vai nebūs tā, ka Horvātija izmantos savu dalību valsts statusu pret Melnkalni, neļaujot tādai par dalību valsti kļūt? Tāpēc vēlētos griezties pie komisijas un arī pie Horvātijas valdības, lai, tie, ne, lai tā neizmantotu savu dalību valsts status, lai apturētu Melnkalnas iestāju. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Kukana kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Raučaka kungam par sagatavoto ziņojumu, jo ziņojums ir ārkārtīgi konstruktīvs, pragmātisks un ar skaidru skatījumu uz to, kas ir noticis un kas vēl notiks. Es tiešām ticu, ka Horvātija ļoti gludi pāries no kandidātu valsts statusa uz dalību valsts statusu, un tomēr vēl ir vairāk nesakārtot jautājumi. Tas, ka daudz ir ticis darīts, lai sakārtotu tiesību sargājošo jomu, ir uzteicami, un tomēr Horvātijai vajadzētu pabeigt eh, tā saucamo tiesu reformu sistēmu, tiesu reformas. Valdības centieni šo jautājumu sakārtošanā, piemēram, pieņemot jaunu rīcības plānu pret, hor, pret korupcijas apkarošanā un eh, arī veselības sistēmas sakārtošanu, tas ir apsveicami. Un tomēr vajadzētu darboties eh, pretkorupcijas domēnā arī vietējā līmenī, un tas attiecās uz publisko iepirkumu. Vajadzētu stiprināt sistēmu, lai izvairītos no interešu konflikta. Šādā veidā tāpēc komisijas izveidošana interešu konfliktu uzraudzībai, šādas komisijas izveidošana ir uzteicama. Horvātijas loma reģionālo attiecību sakārtošanā ir jāvērtē tikai un vienīgi pozitīvi. Un šādā sakarā vēlētos pieminēt Horvātijas attiecību sakārtošana ar Serbiju. Vēl joprojām jautājums nav atrisināts ar robežu pārējais punktiem ar Bosniju Hercegovinu, un ir vairāki citi divpusēji jautājumi, kas vēl nav atrisināts starp Horvātiju un tās kaimiņu valstīm. Bet, protams, 1. jūlijā es, kā jau daudz citas, veikšu Horvātiju kā pilnvērtīgu dalību valsti. Un tomēr, pēc tam, kad Horvātija būs kļuvusi par pilnvērtīgu locekli, tai būs jāturpina smagi un konsekventi strādāt, lai izkliedētu tās bāžas, kuras vēl vairākiem deputātiem šajā parlamentā ir, un bažas ir saistīts ar to, vai Horvātija tiešām ir gatava iestāties ES. Esmu pārliecināts, ka Horvātijai izdosies kliedēt šīs šaubas. Paldies! Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι... Paldies, priekšsēdētāji. Šajā Horvātijas pievienošanās procedūrā Eiropas Savienībai mēs esam pēdējā etapā, un man ir tāda sajūta, ka situācija tikai pasliktinās, sekas jau ir ļoti smagas Horvātu strādājošajiem, un es negribētu atšķirīgi interpretēt ziņojumu 13. punktu, šo 13. punktu, kurš mudina Horvātiju turpināt struktūrālas reformas. Tas nozīmē, privatizācija, bezdarbs, nabadzība un emigrācija. Gribētu arī aicināt referenti izklāstīt eh, kuģbūvētavu privatizācijas jautājumu, jo, es, cik man zināms, nekādu alternatīvu programmu nav pēc vairāku vietu slēgšanas. Tālāk divpusējās programmas. Nav um, šeit runa par divpusēm, bet par starptautiskām attiecībām. Un vēl ir jautājumi, kas ir neatrisināti, jo gan Horvātija, gan Melnkalne ir apvienoto nāciju uh, loceklis, bet to problēmas nav atrisinātas. Es nezinu, kas notiek ar Sloveniju uh, tās uh, jūras robežu. Tālāk nākamā problēma. 18. punktā kas ir sacīts par samierināšanos un starptautiskā tiesa par Dienvidslāvijā notikušajiem notikumiem nav panākusi šo samierināšanos, un es gribētu, lai tiktu vairāk uzstāts uz pārvietoto personu jautājumu. No Horvātijas lēmē iestāžu puses es gribētu, lai vairāk pūliņu tiktu šeit pielikt, jo šie ir ļoti smagi pārkāpumi, kas um, nav atrisināti. Un uh, noslēgumā domāju, ka ir nepieciešams precīzāk formulēt lietas. Piemēram, es gribētu vēlreiz pieminēt 21. punktu, kur ir runa par divpusējiem strīdiem, bet ziņojumā tie netiek precizēti, un es domāju, tik nopietnā tekstā tomēr ir jārunā precīzā valodā. Mana partija un es uzskatām, ka ir jābūt pret eh, Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā, jo mūsuprāt eh, sekas eh, strādājošiem būs ļoti negatīvas. Paldies! Thank you, Mr. Chairman and dear colleagues. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. 21 gadu pēc starptautiskas atzīšanas un 13 gadus pēc institucionālām saiknēm ar Eiropas Savienību un gandrīz 8 gadus pēc sarunas sākšanas Horvātijas Republika tuvojas savam būtiskākajam mērķim. Dalība Eiropas Savienībā ir vairāk nekā tīri politisks mērķis. Tas ir daudzpusīgs pasākums ne tikai no eh, valdības puses, bet no pilsoniskās sabiedrības, uzņēmēja darbiem, arotbiedrībām, NVO un privātpersonām. Horvātija bija pirmā valsts, kura pieteicās dalībai eh, Eiropas Savienībā 21. gadsimtā, un valsts, kur bija dziļi skāruši bijušās Dienvidslāvijas kāri. Un kā valsts ar nozīmīgu pēckara pieredzi un ar daudz augstākiem kritērijiem, iestāja Eiropas Savienībā. Eh, Horvātija veido sevi e, savās un tā, savas tautas interesēs. Mēs atbalstām mūsu kaimiņus uz Eiropas ceļa un mēs, eh, mūsu valdība to pauž skaidri. Mēs esam tuvi savam Eiropas Savienības iestājas mērķim, bet mēs vēl aizvien esam ceļā uz to. Uh, Un visaptvarošs ziņojums par Horvātijas iestāšanos, ko ir sagatavojis komisija oktobrī, atspoguļoja visas pasākums, visas saistības, kas ir īstenotas, un desmit jomas, kur ir vēl nepieciešama pūliņa. Horvātijas valdība ļoti nopietni izturējās pret šo ziņojumu. Ņemot vērā desmit specifisku uzdevumu nobeigšanu, tas ir praktiski pabeigts, un lielākā daļa darba tiks pabeigta līdz marta beigām, iespējams ar vienu izņēmumu Rezolūcijas priekšlikums norāda, ka 20 dalībvalsts jau ir ratificējušas iestājas līgumu, ņemot vērā to, ka Francija ratificēja līgumu pagājušajā nedēļā un augšpalāta. Eh, pagājušā nedēļā ceru, ka arī otra palāta to izdarīs un atlikušās dalībvalstis februārī, tad iestājas e, ratificēšanas skaits būs augstāks e, rezolūcijas e, pieņemšanas brīdī. <clears throat> Roče kunga sagatavotais dokuments ir ļoti labs visos aspektos. Gribu apsveikt viņu par tā sagatavošanu un gribu atgādināt, ka pēdējais Horvātijas uzraudzības ziņojums tiks publicēts martā. Paldies! Šepflīna. Šepflīna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu Liberu Raučeku. Ziņojums ir ļoti labs, visaptvarošs un lielā mērā piekrīt sacītajam. Iespējams, es neesmu tik um, liels optimists šajās debatēs. Um, kas eh, notiks līdz 1. jūlijam. Iespējams, ka es kļūdos, bet šķiet, ka pastāv gan vietēji, gan starptautiski, gan iekšēji šķēršļi eh, šādai eh, ratificēšanai 23, 24, 12. Jau tā, ja iespējams, es kļūdos, tomēr mums ir jābūt gatavam, kas notiek, ja šie mērķi uz 1. jūliju netiek sasniegti. Mums ir jādomā par ceļu kārtu, jādomā par sekām un jābūt gataviem ne tikai Horvātijas dēļ, bet visai Dienvidu Austrum Eiropai. Jo, ja šis datums tiek atlikts uz gada beigām vai uz citu periodu, tad man šķiet, ka daļa sabiedriskās domas var pavērsties pret turpmākām paplašināšanām. Es ceru, ka mans pesimisms ir nepamatots, bet, ja nu tomēr tā tas ir, tad mums ir jāpadomā par B scenāriju. Mr. Lange. From the Commission. I thought it's Ms. Lange. Mr. Posselt, first. Pasulta kungs pirmais. Atvainojiet priekšsādātāji, bet es eh, gribētu norādīt uz dažiem faktiem. Mēs eh, jau esam nobalsojuši par Horvātiju. Tas ir saistošs balsojums. Tagad mēs runājam par dažiem pielabojumiem, bet balsojums jau notika. Tas ir juridiski saistošs un tas ir svarīgs fakts. Otrkārt, gribētu norādīt mūsu kolēģim komunistam, kas vēlas aizstāvēt darbiniekus Horvātijā pret to gribu. Horvātijas uh, referendums ir skaidrs. Horvātijas tauta saka jā, un tas ir arī juridiski saistošs rezultāts. Un treškārt, 1. jūlijs nav datums, ko mēs esam izgudrojuši. Tas ir ierakstīts līgumā. To ir parakstījuši visu valstu un valdību vadītāji. Un mums nevajadzētu tagad uh, izlikties uh, ka tas nebūtu kaut kas saistošs, tas ir datums, kas ir ierakstīts līgumā, tas ir oficiāls. Paldies! Jā, tik tiešām formālajā procedūrā kolēģim Posaltam ir taisnība. Parlaments jau ir atbalstījis juridiski saistoši Horvātijas pievienošanos. Un tāpēc mēs nevaram un mēs negribam nekādā veidā aizskavēt šo procesu, bet tomēr ir saprācīgi norādīt, kā arī Horvātijai jāpiestrādā pie atlikušiem desmit punktiem, un valstīm, dalībvalstīm savukārt ir jāpabeidz ratifikācijas process. Mēs īpaši lūdzam Slovēniju, aicinām šo valsti nebloķēt ratifikāciju. At mēs ceram, kā bet, eh, to vienu brīdi pirms tam, kad jūs jau iekāpjat autobusā, jums saka, ka visas vietas ir aizņemtas, eh, durvis ir ciet un jūs vairs nevarat nekur braukt. Es ceru, ka tā tas nenotiks. Es ceru, ka Šopflina kunga pesimistiskais noskaņojums neattaisnosies. Bet, nu, protams, mums visiem vēl jāpiestrādā, lai panāktu pozitīvo rezultātu. Un it īpaši eh, Horvātijai. Uh, Brantneres kundze, lūdzu. Paldies! Es gribēju pievērsties pēdējiem komentāram, jo tik tiešām jāatrisina divpusēja konflikti. Ja mēs redzam, ka tagad mēs runājam par Sloveniju un Melnkalni, tad kolēģis, protams, teiks, ka tas nekādā veidā neietekmē divpusējās problēmas, kas vēl pastāv. Bet te pašā laikā Slovenija saka, ka ir šī problēma ar Horvātiju. Tā kā mums vajadzētu ieņemt kopsakarīgu nostāju par to, vai tas ietekmē procesu vai nē. At, nevajadzētu tā, lai uh, viens aizsais durvis uh, uh, deguna priekšā nākamajam. Nu, katrā gadījumā mums, parlamentam, vajadzētu tik tiešām pieturēties pie mūsu skaidrās nostājas. Viena valsts nedrīkst bloķēt otru. Paldies, Džin! Uh, Paldies priekšsādātāji. Es eh, piekrītu, bet man kaut kas ir vēl jāpiemetina. Diskutējot par Horvātiju un Slovēniju, tā nav divpusējā problēma. Tas ir daudzpusējs jautājums. Horvātija ir piekritusi um, problēmas risināt. Un tad, ja jūs izlasīsiet uh, nolīgumu, tur šis jautājums ir iekļauts. Tad tāpēc fakta sunt servanda. Un uh, kamēr Horvātija neizpilda savas saistības, tai jārēķinās ar sekām. Un uh, tas uh, var tik tiešām uh, kaitēt Slovenijai un neļaut tai iestāties Eiropas Savienībā jūlijā. Pašreizējā valdība tā domā. Tad tas ir fakts. Jā, paldies, saka priekšsētājs. Uh, Bet, kā es saprotu, abām pusēm jāpiestrādā pie risinājumā. Nav jau tā, ka dalību valsts var izmantot savas veto tiesības, lai panāktu, ka kandidātu valsts piekāptos vienpusēji. Jūs uh, nevarat uh, piespiest uh, Horvātiju rīkoties tā, ka jums teik, jūs nevarat sasiet Horvātijai rokas. Uh, Nu, tikai, tikai to es eh, gribēju pateikt par šādiem konfliktiem. Angurākis kungs, paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pateikt Poselta kungam, jā, protams, es ļoti labi apzinos, ka viņam ir taisnība, bet te ir neliela tāda lietiņa. Eiropas parlamenta vairākums ir atbalstījis uh, Eh, Horvātijas iestāšanos, un es zinu, kāda ir referenduma rezultāti. Es biju pats uh, Horvātijā, es runāju ar cilvēkiem tur uz vietas, bet tas nenozīmē, ka izskatot šo ziņojumu, mums nebūtu tiesības izteikties par to. Es izteicos un esmu pateicīgs referentam par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka Horvātijas eh, pievienošanās uh, nepalīdzēs uh, uh, Horvātu tautai. Ļoti labi, ka šis aspekts ir pieminēts. Jā, saka priekšstātais, protams, jūs varat izteikties, kolēģi. Neviens jūs te neaizkavēs, Langi kungs. Paldies priekšstādātāji. Gribēju izmantot iespēju un pateikt dažus vārdus par to, ko komisija dara pašlaik uzraudzības jautājumā. Kā jau tika teikts, šī gada pavasarī, 21. martā, tiks publiskots uh, vēl viens uzraudzības ziņojums. Mēs pievērsīsimies trīs sadaļām - 8., 23. un 24. sadaļai - tātad um, konkurētspēja un tiesiskums. Mēs pieprasījām no Horvātijas um, sniegt mums informāciju par situācijas attīstību. Tagad mēs analizējām to, ko esam saņēmuši komisārs Fīle un uh, Horvātijas uh, ārlietu ministrs Pusiņš uh, tikās uh, pagājušajā nedēļā, un mēs saņēmām visjaunāko informāciju par Horvātijas sasniegto. Fīles kungs uzskata, ka kopumā Horvātijas panāktais ir pozitīvi vērtējams, bet viņš aicināja arī Horvātiju veikt pārējos uzdevumus līdz iestāšanās brīdim. Novērtējot situāciju, ļoti provizoriski var pateikt, ka trīs punkti no desmit var sagādāt problēmas. Tad līdz mārtam tas var neizdoties. Pirmais ir kuģu būve, Uh, kuģu būvniecību privatizācija, bet vakar notika sēde starp Horvātijas ekonomikas ministru un komisāru Almūnija, un, cik es zinu, ir panākta vienošanās. Tagad komisija pieņems jaunu lēmumu. Uh, un, uh, ja šis jautājums tiks noslēgts, tad kuģu būvētāvas, ir tīpaši brūtosplit, uh, var parādīties tātad uh, Marta ziņojumā. Otrais problemātiskais punkts, kas var netikt atrisināts līdz Martam, ir robežķērsošanas punkti. Tur jau ir iesākts darbs, bet šīs darbs diez vai tiks pabeigts līdz Martam. Bet mēs pieņēmam, un eh, informācija no Horvātijas to apstiprina, ka šie darbi eh, virzās uz priekšu un līdz iestāšanās brīdim eh, viss var tikt pabeigts. Trešais punkts ir tulkošanas jautājumi. Horvātijas valoda kļūs par oficiālu valodu. Līdz ar to jāiztulko viss kopienas akī, viss likumu kopums horvātu valodā. Tas ir milzīgs darbs un tas prasīs daudz laika. Šonedēļ mēs tiksimies ar tulkošanas birojiem uh, Horvātijā, uh, kas ir atbildīgi par šo darbu. Un uh, pašlaik izskatās, ka līdz martam šīs darbs nevar tikt pabeigts. Bet mēs centīsimies noskaidrot, vai Līdz 1. jūlijam šis darbs būs paveikts. Vēl ir jautājums par Melnkalni un Horvātiju par šo konfliktu. Eh, robežu jautājums, eh, preflāka pussalas jautājums. Man paziņoja, ka notiek sarunas eh, arī divpusējā līmenī starp Horvātiju un Melnkalni ka tiks darīts viss, lai atrastu risinājumu. Vakar priekšstādājs Barozu tiek, tiekoties ar Jukanoviča kungu um, arī aicināja Horvātiju turpināt šīs divpusējās sarunas, lai šo problēmu risinātu. Paldies! Referenta kungs lūdzu. Thank you. Paldies. Kolēģi, vispirms vēlētos jums pateikties par jūsu konstruktīvajiem komentāriem, arī par kritiku, kas šeit izskanēja, un varbūt iziešu cauri visiem kolēģu teiktajiem komentāriem. Vispirms, Poselt kungs, pilnībā jums piekrīt, kad jūs teicāt, ka uh, Ne tikai valdības paveiktais ir jāņem vērā, bet arī visu Horvātijas politisko spēku paveiktais ir jāliek svaru kausos. Attiecības ar Almāniju, Melnkalni ir jābūt sadarbībai, un visām, poli visiem politiskajiem spēkiem ir jāsadarbojās, lai panāktu risinājumu šai situācijā. Horvātija ir uz šā ceļa. Vēlētos gan pateikties, gan arī uzteikt mūsu novērotājus no visām politiskajām grupām, kur ir piedalījušies šajā procesā, jo novērotāja ieguldījums ne tikai afet darbā, ne tikai šā ziņojuma sagatavošanā, bet eh, vispār parlamentā novērotāja darbs ir augsts novērtēts. Kačinkungs, ratifikācija, pie tās pieskaršos man teiktā beigās, Brapnens kundze, tiesiskums, cīņa pret korupciju, publiskā pārvalde, kara noziegumi. Tie ir jautājumi, kurus es izskatu savā ziņojumā. Tie ir patiesībā galvenie. Kā jau es pieminēju, ir jādara daudz, ir jāatrisina jautājumi pirms iestājas, bet, kā jau teicu, tas ir process, kas turpinās. Tajā skaitā arī mana dalība valsts, jaunā dalība valsts turpina darbu pie šiem jautājumiem arī pēc iestājas. Kā ja jūs teicāt, revīzijas palā, palāta ir uzteikusi Horvātijas spēju apgūt kopienas finansējumu, un pirms pāris mēnešiem viesojoties Zagrebā es to arī uzsvēru. Atkal vēlreiz pieminot manu valsti Čehiju, kur jau deviņus gadus ir bijusi dalība valsts tieši korupcijas dēļ, mana valsts nav pilnībā spējusi apgūt kopienas līdzekļus un eh, nav spējusi pilnībā izmantot tās ekonomisko potenciālu. Mūsu horvātu draugi ļoti labi apzinās situāciju un strādā pie tās uzlabošanas. Kā jau teicu, šis darbs nebeigsies 1. jūlijā, tas turpināsies arī pēc šā datuma. Es jau savā ziņojumā pieminēju, un jūs to vēlreiz atkārtojāt, ka ir nepieciešama labāka Horvātijas parlamenta uzraudzība un ir jāiesaista arī pilsoniskā sabiedrība jautājumu risināšanā un likumdošanas procesā. Tanoka kungs, Horvātija un Melnkalne, robeža jautājums. Es ļoti labi apzinos šo situāciju, bet nevaru neko vairāk bilst, kā tikai to, ko teica kolēģis no komisijas. Protams, horvātu kolēģi ir mutiski man apstiprinājuši un apsolījuši ne tikai vienreiz, bet vairākas reizes, ka jautājums tiks atrisināts. Un tomēr piekrīt, ka mums ir jāsako līdz notikuma attīstībai, lai nebūtu tā, ka mums ir nepatīkam pārsteigumi tuvākajā laikā. Protams, ka tas ir gan Horvātijas, gan Melnkalns, gan vispār reģiona interesēs, lai šie jautājumi tiktu sakārtoti. Reģionā ir vairāki neatrisināti divpusēji jautājumi, un Balkānos tādu vispār ir varbūt vairāk nekā vidusmērā. Bet eh, es ļoti labi apzinos, ka tiek izstrādāta no komisijas puses jauna stratēģija šo jautājumu risināšanai. Stratēģija vispār Balkānu reģionam kā tādam, un tas ir apsveicami. Kukāna kungs, tiesu reforma, publiskais iepirkums, vietējās pašvaldības, jā, publiskais ietikums, iepirkums un tā noteikuma sakārtošana ir ārkārtīgi svarīga. Angoras kungs, Angorakas kungs. Es jums nepiekrītu. Nepiekrītu jautājumā, ko jūs pieminējāt. Tātad 13. Eh, punktā jūs sakiet, ka turpināt eh, reformu īstenošanu, stimulēt ekonomisko izaugsmu, sakārtot darba tirgu. Kā tad jūs domājat veicināt ekonomisko izaugsmu, neīstenojot reformas? Mums ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri daudzās dalību valstīs, bet bez struktūrālu reformu īstenošanas ekonomiska izaugsme vienkārši nav iespējama un bez ekonomiskās izaugsmes nav iespējams uzdarb, uzlabot eh, bezdarba rādītājus. Tāpēc es nedomāju, ka struktūrāla reforma īstenošana novedīs pie bezdarba palielināšanās. Nē, Mēs redzam lieliskus piemērus gan vecajās dalību valstīs, Vācija, Austrija, gan arī jaunākās dalību valstīs, piemēram, Slovākija vai Igaunija, šīs valstis, kuras īsteno struktūrālās reformas, to ekonomiskā izaugsme ir vienkārši pārsteidzoša. Un arī jūsu valsts, kur šobrīd dzīvo smagas ekonomiskās krīzes apstākļos, mācaties no pozitīvajiem piemēriem un mēģinat to īstenot arī jūsu valstī. 18. punkts. Šeit jau izskanēja, ka Milānovičs kungs tikās Belgradā ar Serbijas premjerministru un abi kungi runāja tieši par šo jautājumu. Godprātīgi sadarboties, kāda ir serbu minoritātes situācija Horvātijā, kara nozieguma izmeklēšana, robežu jautājums un citi jautājumi. Šīs tēmas tika diskutētas abu premjerministru sarunā. Un, protams, pie tā tiek strādāts. 21. punkts Varbūt neliels precizējums. Divpusējie jautājumi. Jau teicu, ka mums ir jāmēģina rast risinājums divpusējo jautājumu neatrisinātajām daļām, un tas nāk par labu visam reģionam. Jūs pieminējāt, ka gan jūs politiskā grupa, gan jūs personīgi esat pret Horvātijas iestāju. Man šī nostāja nav skaidra. Es uzskatu, ka tas ir visas Eiropas Savienības interesēs, tajā skaitā arī jūsu valsts interesēs. Horvātijas iestājas stabilizēs Eiropu vēl jau vairāk, tā stabilizēs situāciju tik nestabilā un vārīgā reģionā, kāda ir Balkāni. Līdz ar to stabilitātes palielināšanās noteikti pozitīvi ietekmēs visu reģionu un arī jūsu valsti. Un tagad eh, pieminēšu Šeflina kunga teikto un eh, par vēl nenotikušajām ratifikācijām. Plāns B Ja Horvātija izpildīs visas prasības, to jau pieminēja Poselt kungs un Broka kungs, eh, protams, ir juridiski saistoši eh, saistošas apņemšanās, kuras Horvātija ir parakstījusi. Es tikai vēlētos eh, teikt, ka jā, Ungārija, Ungāri nav pesimistiskākā nācija Eiropas Savienībā, bet būsim pozitīvi, strādāsim visi kopā, lai 1. jūlijā Horvātija varētu kļūt par pilnvērtīgu dalību valsti. Neviens šobrīd pat netaisās domāt par plānu B, jo mūsu horvātu draugi, ne tikai novērotāji šeit, bet mūsu horvātu draugi Horvātijā uzskata, ka 1. jūlijā Horvātija ir jākļūst par dalību valsti. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tas ir Ungārijas interesēs, lai Horvātija iestātos. Tas ir jūsu valsts interesēs redzēt Horvātiju dalību valstu vidū. Now still the, still the last word about... Un visbeidzot par ratifikāciju Slovenijā. Kolēģi, situācija ir patiesībā traģiska. Traģiski tādā ziņā, ka Slovēnija miermīlīga, draudzīga valsts, Horvātijas kaimiņu valsts, šobrīd ir nostājusies uz pakaļkājām un pateikusi, mēs būsim pēdējie. Viņi ir nostājušies opozīcijā pilnīgi visam, par ko mēs šeit diskutējam. Galvenais, teiksim, bijušās Dienvidslāvijas valstīm būtu jābūt tālāku paplašināšanos pionieriem. Es saprotu, ka ir neatrisināti divpusēji starptautiski jautājumi, bet eh, būsim pozitīvi. Jautājums risināsim pozitīvā gaisotnē. Tas ir Slovēnijas izdzīvošanas interesēs, lai Horvātija kļūtu par pilnvērtīgu dalību valsti. Ja mēs iedomājamies, kas tad notiks ar paplašināšanās procesu, ja Horvātija neiestāsies savienībā. No tā neiegūs neviens, vismazāk jau Slovēnija. Tāpēc eh, būsim pozitīvi un strādāsim risinājumu meklēšanā. Vakar tikās abi eksperti, jūs jau to pieminējāt. Es nezinu, vai ir panākta vienošanās, vai ir panākts risinājums. Ceru, ka jā. Un tas ir abu valdību interesēs rast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Jo, kā jau es teicu, tas nav nec Slovenijas, nec Horvātijas interesēs neatrisināt šo situāciju. Strādāsim, lai 1. jūlijas tiešām būtu brīdis, kad mēs varam viens otru viens otru apsveikt, jo Horvātijas interesēs un Slovenijas interesēs ir, lai tas tā arī notiktu. Un eh, atceraties, ka Slovenijai arī bija neatrisināta situācija ar Itāliju. Un, ja tas netiktu atrisināts pirms iestājas, tad iespējams, ka Slovenija nebūtu dalību valsts. Un tagad Slovenija rīkojas tāpat kā Itālija, bet Itālija tomēr nāca pie saprāta. Paldies! Mr. Kachin, a short comment, please. Kačina kungs īsu komentāru. Kā jau es saku, tas bija mana kolēģa un drauga teiktais, un es pilnībā piekrītu. Pilnīgi visam, ko jūs teicāt. Slovenijai būtu jābūt pirmajai, kura būtu ratificējusi Horvācijas iestāju, bet Notikuma attīstība ir bijusi tāda, ka mēs to nevaram, un mūsu blokāda, kā jūs to nosaucāt, ir tikai un vienīgi Horvātijas rīcības sekas. Es eh, ar prieku uzklausīju Pusniņš kunga, kas ir Horvātijas ārlietu ministrs, viņa izteikums, ka ir jārod risinājums. Es jau teicu, kāds ir risinājums. Ir jāizpilda Horvātijas apņemšanās. Kad Horvātija to būs izdarījusi, vēlreiz uzsveru. Tas ir Slovenijas strateģiskās interesēs, lai mūsu tiešais kaimiņš būtu Eiropas dalību valsts. Pie tām eh, Horvātijas iestājai ir jānotiek ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Schengenas zonā, lai mēs pāri Horvātijas robežai varam doties bez pārmērīgiem ierobežojumiem. Un es vēlētos griezties pie tiem, kuri lemj par šo situāciju, par atbloķēšanu, par situācijas tālāk iešanu. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, dariet to pēc iespējas ātrāk, lai situācija atbloķētos. Neskatoties uz to, ka šobrīd situācija ir samērā pesimistiska, es ticu, ka tas var atrisinātās. Un es uzskatu, ka arī Horvātijas parlamentam ir jādara viņu darbs, darīsim katrs savu darbu, paliksim savās vietā. Nepalīmē. Okay. That... Gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. janvāris 2012. Now, Nākamais darba kārtības punkts ir rezolūcijas priekšlikums par 2012. gadu progreziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Referents ir Ričards Hovits. I, I Un no manas puses sekojošas piezīme. Mēs skatām vēl vienu paplašināšanās ziņojumu, un pirmo reizi tiks skatīts ziņojuma projekts pār bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, kas ir viens no eh, rezolūcijas priekšlikumiem deviņiem, ko gatavo komitejas par paplašināšanās valstīm. Kā jūs zināt, decembrī Eiropa padomu uzaicināja prezentēt 2013. gada pavasarī ziņojumu pār reformieviešanu un par soļiem, kas tiek īstenot, lai veicinātu labas kaimiņa attiecības. Un balstoties uz šiem pamatiem, Eiropadome izlēma uzsākt iestājas sarunas ar šīm valstīm. Rezolūcijas priekšlikums skata vairākus izaicinošus jautājumus, izšķirīgus šajā procesā, taiskaitā politiskos kritērijus, pilsoniskās sabiedrības jautājumus, ekonomiskus jautājumus un tos soļus, kas ir jāīsteno labām kaimiņa attiecībām, kā arī reģionālās sadarbības jautājumus. Hovitkungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji Labrīt visiem un gribētu sniegt īsts komentārus divus eh, jautājumus. Ziņojuma projekts, ziņojuma mērķis ir raudzīties nākotnē un nevis eh, pagātnē, un tas ir domāts um, valsts Eiropas nākotnē. Kolēģi var apzināties, ka šeit varētu būt kādas. Um, Eh, domstarpības starp politiskām eh, partijām valstī pēc eh, pēdējiem Ziemassvētkiem, un opozīcijas partija izlēma atstāt parlamentu budžeta pieņemšanas procedūrā un iesaistīties ielu procedos, un šķiet, ka pagājušajā ceturtdienā tūkstošiem cilvēku izgāja Skopjas ielās. Mēs sagaidām vietējās eh, pašvaldību vēlēšanas martā, kuras opozīcijas eh, partija draud boikotēt. Un es domāju, ka vajag šajā situācijā rīkoties ļoti piesardzīgi, lai mēs izvairītos, ka eh, mēs tiekam uh, uzskatīti kā tādi, kas iesaist, iejaucās valsts iekšējās lietās, bet es domāju, ka ņemot vērā politisko spektru valstī, ja mēs vēlamies panākt progresu, ko es pilnīgi noteikti vēlos un domāju, ka tas ir Eiropa parlamenta mērķis, tad mums ir jāatbalsta parlaments, kas ir spēcīgs, kurā visas partijas ir iesaistījušās un uh, kur tiek pienācīgi respektētas visas partijas, gan valdošās, gan opozīcijas. Un ir arī būtiski e, tas, lai veidotos pienācīgs politisks dialogs, bet pienācīga dialoga kontekstā starp partijām. Un šajā kontekstā es gribētu kolēģiem ziņot, kur iespējams to neapzinās, ka vakar valsts. Uh, uh, premjers nosūtīja eh, pirmo reizi opozīcijas partijām uzaicinājumu sarunām pēc 22. decembra notikumiem, notikumiem un šis uzaicinājums ir pieņemts. Tas varētu apliecināt valsts centienus eh, dalību eh, Eiropas Savienībā un NATO. Un, ņemot vērā sacīto par partijām, gribu ziņot, mūsu komitejai un tiem, kas klausās mūsu debātes, ka tie, kur vēlas izmantot šo politisko krīzi kā iemeslu, lai bloķētu valsts tālāku virzību un progresu, es gribētu sacīt, ka šī konkrētā krīze ir pārvarēta un demokrātija un demokrātiskās institūcijas sevi apliecinās valstīm. Tālāk, otrais punkts, kur es gribēju pieminēt, attiecās uz mūsu komisāru Stefanu Fīli, kurš jau uh, publiski ir ziņojis, uh, eh, taiskaitā AFET komitejā, no nu, rudenī, norādot, ka, ka viņš uzskata, ka kā nosaukuma strīdi starp Maķedoniju un Grieķiju ir atrisinām. Nevis pirms iestājas sarunām, bet iestājas saruna agrīnajā etapā. Bet tas bija arī mēģinājums atbrīvoties, izkļūt no strupceļa un status quo un tas uzliktu par pienākumu meklēt iesaistītajām pusēm taisnīgu risinājumu. Bet tā ir arī perspektīva pārmaiņam. Kā jau es sacīju, es to pilnībā atbalstīju un esmu gandarīts, ka decembra Eiropa doma nevis vienkārši pieņēma zināšanai nostāju, kā iepriekšējos gadījumos, bet aicināja gatavot nākamo ziņojumu šī gada jūnijā ar mērķi pieņemt lēmumu e, vēl šogad, un es domāju, ka tā būs patiesi iespēja. Un, ja šo iespēju mēs visi, visas iesaistītās puses, tā skaitā arī attiecīgās valsts puses palaiž garām, tad otra šāda iespēja varētu tik drīz neparādīties. Un šajā sakarā pēc manis sacītā gribu sacīt dažus vārdus pār ziņojumu projektu un dot iespēju kolēģiem rieģēt. Savā ziņojumā norādu, ka e, es um, pieturos pie decembra Eiropadomu secinājumiem un uzskatu, ka sarunas sākums var palīdzēt esošo situāciju mainīt. Atsevišķi, kur uzskata, ka valsts nav gatava sarunām, viņiem ir jāsaprot, kāda ir perspektīva e, sarunu virzībai, sarunu turpināšanai un uzsākšanai. Un es uzskatu, ka kritērija ir īstenot, un ja mēs tik tiešām vēlamies, lai reformas valstī tiktu pātrinātas, tad ir jāuzsāk sarunas, lai uh, dotu iespēju tām notikt. Tāpat arī es eh, atzīmēju augsta līmeņa dialogu un komisāra mēģinājums pātrināt valsts iestājas perspektīvas. Un 75 piecas politiku jomas, eh, kas ir identificētas manā ziņojumā, ir Eh, tajās ir vē, bijis vērojams progress. Tāpat arī es mēģinu analizēt ne tikai valsti un progresu, bet arī to, cik dārgi varētu izmaksāt nepaplašināšanās un neiestāšanās. Arī tas būtu jāņem vērā. Un ceturtā inovācija manā ziņojumā tiec uz īrijas prezidentūru es jau paudu atbalstu komisāram Fīlēm bet īrijas prezidentūra jau arī norādījis, ka tā vēlas redzēt soļus uz priekšu šīs valsts sakarā. Un es negribu pārāk um, gari izplūst tavā prezentācijā, ir daudzi mm, vispārīgi jautājumi manā ziņojumā un kopīgi e, jautājumu ar iepriekšējā ziņojumu. Šķiet, ka arī zaļie būtu e, šeit sākāms. Tika pirms trim gadiem e, pieņemts lēmums, ka ir jābūt arbitrāžas mehānismam divpusējos jautājumus. Un pirmajā puntā, punktā ir norādīts, ka sarunas būtu jāsāk nekavējoties. Es to atkārtoju arī šogad Mums bija deputāti, kas balsoja par to pagājušajā gadu, un arī šogad tas ir iekļauts pirmajā punktā. Tāpat ziņojumā atbalsta eh, multietniskās attiecības valstī, un tie, kuri vēlas veidot politisko kapitālu uz krīzes pamatiem, jānorāda, ka pastāvēja eh, liela krīze starp abām etniskajām grupām, lielākajām etniskajām grupām, bet tā ir pamatā pārvarēta, un tā būtu laba zīme demokrātijas eh, stiprībai valstī. Runājot par tiesu reformām, mēs eh, varam apsveikt progresu par eh, vārda brīvību. Es atbalstu arī šeit panākto progresu izteiksmes brīvības jautājums tiek risināts valstīs, diskriminācijas jautājumi, ekonomiskais progress tie ir skatīti šeit un tie ir būtiski mums visiem e, globālas ekonomiskās krīzes apstākļos, bet uh, gribu norādīt, cik eh, kāds būtu iegums valstī iestājoties Eiropas Savienībai. Un kā katru gadu arī šogad mēģinu eh, meklēt konkrētus tematu ziņojumā, nevis tikai sniegt eh, kopīgi pārskatu progresu ziņojumam. Un kā referents esmu apmeklējis šo valsti kopš pagājušā gada Un katrā apmeklējumā man bija tikšanās gan ar akadēmisko uh, svidas pārstāvjiem, pilsoniskās uh, sabiedrības pārstāvjiem, tika runāts par decentralizācijas, par izglītības jautājumu, taiskaitā daudz uh, multietnisku, uh, uh, multietnisku skolu veidošanu kā arī e, budžeta 9% e, budžeti, kas tiek novirzīti e, pašvaldību vajadzībām. Par pilsonisko sabiedrību runājot, 30, 40 neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas Eh, ar tām man nācās eh, tikties, kā arī vairāki priekšlikumi, kas tika piedāvāti komiteju un parlamentam, lai varētu stiprināt neatkarīgu un plurālistisku pilsonisko sabiedrību valstī, aicinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas saglabāt pašiem eh, savu neatkarību, tas ir ļoti nozīmīgi konkrētajā valstī un vidē, aicinot veidot valdības darba grupas lai atbalstītu neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības veidošanos, aicinot veidot konsultācijas ar likuma projektiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, aicinot veidot instrumējumus līdz finansējumam, lai varētu labāk iesaistīties eh, partneru attiecību pasākumos Eiropas Savienībā un noteikt uh, 15% kvotu nevalstiskajiem spēlētājiem, kā arī veidot labākas eh, divpusējas attiecības eh, sadarbībā ar Grieķijas, Bulgārijas un citu valstu pilsoniskajām sabiedrībām. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, eh, mums bija pagājušā gadā procedūras grozījums, kur tika norādīts, ka mēs E, e, runājām par nosaukumiem Maķedonijas un bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas lietojumu, un beidzot neviens nebija mierā rezultātu. Mums ir jāpalīdz e, iesaistītajām pusēm nosaukuma sakarā atrast risinājumu. Tāpēc grib piedāvāt izmantot nosaukumu, kas tiek respektēts apvienoto nāciju ziņojumā bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Un ziņojumā tas ir arī lietots, vienreiz ir izmantots vārds Maķedonija maķedoniešu. Un tas tiek izmantots, lai atsauktos uz valodām un kultūrām šajā valstī. Un viscaur citur tika izmantots vārds valsts tā. Un mani bulgāru draugi Kirilov kungs, Kovačo kungs, ar kuriem man bija diskusijas pagājušajā gadā, un es klusēju par jautājumiem, kas, cik, es, cik man zināms, jums ir e, nozīmīgi par vēsturiskiem notikumiem, par bulgāriem šajā valstī, es pietiekami novērtēju, cik šie notikumi jums ir nozīmīgi. Mēs iesniegsim savus grozījumus, jūs varat iesniegt savējos, un tāpat kā pagājušajā gadā mēs varēsim atrast kompromisu. Tā arī šoreiz mēs to mēģināsim. Un gribu sacīt arī grieķu kolēģiem, ka Grieķijas ārlietu ministrija ir atbildējusi uz šo trīspusējo panā, sanāksmi, ko piedāvāja komisārs eh, Fīle nosaukuma sakarā neveidot paralēlu procesu apvienotiem nācijām, bet atbalstīt rezolūciju. Grieķijas ārlietu ministri pieņēma uzaicinājumu balstoties uz to, ka Grieķija uzskata, ka var tikt panākts konkrēts iznākums sārunām. Un es apsveicu šo Grieķijas paziņojumu, un mums vajadzētu visiem cerēt, ka šī trīspusējā sanāksme sniegs konkrētus um, rezultātus un konkrētus e, strīda A atrisinājumu. Priekšsēdētāji tikko notika sarunas par Horvātiju un tās paredzamo iestāju datumu 1. jūlijā. Kolēģi saka, ka šajā gadījumā nav e, B plāna, B scenārija. Es domāju, ka nav jāveido B plāns. Un ir jātic tam, ka bloķēšana tiks atcelta, un mums ir jādomā, ka būs patiesa iespēja jūnijā dot iespējai um, eh, tam notikt. Tas ir šīs valsts interesēs, tas ir mūsu interesēs, un es ceru, ka šīs pārmaiņas notiks. Paldies! Thank you, Mr. Hovitt. Paldies Hovita kungam. Pirmais sarakstā uh, ir Kukona kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es augstu vērtēju šo ziņojumu. Es augstu vērtēju arī referenta iesaistīšanos šajā darbā. Uh, šis ziņojums piemin visus tos svarīgos punktus, kas ir saistīti ar Maķedoniju un tās panākto progresu. Šī valsts ir Eiropas integrācijas pioniere bet tai e, jāmaksā sava cena par neatrisinātām problēmām ar kaimiņu valstīm. Tā ir bezprecedenta situācija, un tā ir ievilkusies jau vairākus gadus. Uh, valsts un arī viss reģions uh, tiek atmesti atpakaļ integrācijas procesā. Tas nepalielina Eiropas Savienības uh, imidžu šajā reģionā, neskatoties uz to, ka nesenā laikā daudz kas tika darīts, lai uzlabotu situāciju. Šajā ziņojumā tiek atkārtots aicinājums dalību valstīm uzsākt sarunas ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Es to atbalstu. Atbalstu arī komisāra Fīles viedokli, ka, protams, šī pieeja ir uh, uh diezgan netradicionāla. Bet jāsaka, ka augsta līmeņa dialogs par pievienošanos ir bijis ļoti rezultatīvs. Tomēr tas neaizstāja pievienošanās sarunas. Valstī ir nepieciešami uh, stingri iestāšanās rāmji, uh, lai uh, veicinātu reformas, kas ir nepieciešamas ir vajadzīgs stingrs, veiksmīgs instruments, lai veicinātu valsts demokratizāciju. Un uh, uh, demokratizācijas stiprināšanu valstī. Es ceru, ka uh, būs iespējams atrisināt arī nosaukuma jautājumu, kas attiecās uz iekšējo situāciju šajā valstī balsojums par budžetu, par 13. gada budžetu un incidenti parlamentā un ap to. Tas viss ir novedis valsti eh, diezgan vētrainā situācijā. Un institūciju sadarbības bloķēšana starp opozīciju un koalīciju varētu nopietni atmest šo valsti atpakaļ. Mēs uzskatām, ka nepieciešams uzlabot sadarbību, nodrošināt institūciju dialogu un demokrātisko institūciju pienācīgu funkcionēšanu. Aicinājums uh, būtu jāvērš uz visām politiskām partijām valstī. Es piekrītu ziņojuma kopējai ievirzei un es ceru uz veiksmīgu sadarbību ar Hovita kungu, izstrādājot šī ziņojuma galīgo variantu. Paldies! Paldies! Uh, Kornelisens, Kornelisens kundze. Paldies priekšstādātāji! Visu pirms es gribētu pateikties Hovita kungam par lieliski sagatavotu ziņojuma projektu. Ļoti daudzam te var pilnībā piekrist. Par daudziem jautājumiem mēs eh, runājām jau pagājušu gadu. Ļoti jauki, ka tiek piedāvāts strīdu izšķiešanas mehānisms. Tīpaši otrais punkts ir labi formulēts. Es gribētu tagad pievērsties diviem aspektiem. Pirmkārt, valsts nosaukums. Mēs esam jau sagatavojuši grozījuma tekstu, un mēs atbalstām komisāra Fīles iniciatīvu uh, Eh, rīkot ministru sanāksmi un tā šo procesu pavirzīt uz priekšu. Arī mēs uzskatām, ka tagad nu, ir beidzamais laiks komisijai šo jautājumu atrisināt. Ir nepieciešams rīkoties konstruktīvi, bet es tik tikko dzirdēju, ka Grieķija ir atteikusies piedalīties šajās sarunās. Bet varbūt Eiropas komisija varēs pateikt, ko vairāk, kādi tad ir turpmākie soļi, kas ir paredzēts, ja Grīķija tik tiešām nevēlas sadarboties ar komisāru Fīli. Mēs uzskatām, ka mēs, kā Eiropas parlaments, uh, būtu tie, kam vajadzētu piedāvāt skaidru un loģisku risinājumu. Domāju, ka mēs varam nospēlēt ļoti konstruktīvu lomu, bet tas ir jādara skaidri kā mēs ierosinām, šeit pievienot tādu tekstu. Mēs atzinīgi vērtējam um, nosaukuma un geogrāfiskā apzīmējuma izmantošanu, ko piedāvā Grieķijas valdība, jo tas ir labs pamats uh, kompromisam, kas atspoguļotu uh, Maķedonijas kultūras identitāti un valodu un neapstrīdētu uh, šīs vērtības uzskatām, ka tas būtu loģisks risinājums un parlamentam vajadzētu to atbalstīt. Un vēl kaut kas par vīzām. Te ir viens teikums, kas nav īsti skaidrs par Romu jautājumu, ko nevajadzētu izmantot par iegans, lai apstrīdētu bezvīzu režīmu ieceļošanai Eiropas Savienībā. Nav paredzēts nekāds uh, atcelšanas mehānisms, jo trialoga bloķēšana ir kaut kas cits. Bet, protams, šī problēma ir daudzpusēja. Un mums ir jāsaprot, ka minoritātēm ir liela uh, nākotne šajās valstīs, par to jārūpējas, un mēs negribētu, protams, arī veicināt bēgļu pieplūdi Eiropas Savienībā. Te pašā laikā mums ir jānodrošina, ka tie cilvēki, kas tāpat ir apdraudēti un neizdevīgā situācijā, lai tie netiktu vēl vairāk diskriminēti, tāpēc, ka viņi nevar izbraukt no valsts, ka viņam pasis tiek atņemtas vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā mums vajadzētu uh, šo tekstu formulēt skaidrāk un piesardzīgāk. Paldies! Paldies, uh, Tanoka kungs, lūdzu! Paldies! Apsveicu Ričardu Hovitu par vēl vienu lielisku ziņojumu. Tas ir visai pagarš, un te eh, diezgan daudz ir rakstīts par Maķedonijas progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Bet šī ir valsts, kas eh, nevar uzsākt sarunas, un ļoti daudz, kas te atkārtojas no pagājušā gada ziņojuma. Maķedonija strādā ļoti uh, smagi un mērķtiecīgi, lai īstenotu kopienas akī, cik tā to spēj, lai atrisinātu uh, vēl nenoslēgtās sadaļas. Protams, pēdējā laikā Albānijas prezidents izteica diezgan um, neapdomātas uh, domas par Maķedoniju, kas uh, uztrauc Skopjas valdību. Tas ir nožēlojami, bet nu, mūsu grupa tomēr atbalsta iestāšanās procesu. Būtu ļoti labi, ja sarunas varētu sākties. Es domāju, mums nav nekāda attaisnojuma šīs sarunas aizskavēt. Maķedonijai ir vajadzīgs pozitīvs signāls no Eiropas Savienības puses un arī no NATO puses šai valstī ir uh, nepieciešams signāls par robežu starptautisko atzīšanu, un uh, mēs ceram uz drīzu sarunu sesiju uzsākšanu. Paldies, Salavrākosa kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es personīgi esmu par Eiropas Savienības paplašināšanos, it īpaši Balkānu reģionā bet es uzskatu, ka paplašināšanas procesam jābūt pastāvīgam un vienmērīgam. Mums nevajadzētu uh, līdz ar to uzņemt Eiropas Savienībā vietējas neatrisinātās problēmas. Mēs labi apzināmies, ka ir vēl problēmas ne tikai ar valsts nosaukumu, pat jau ar nosaukumu nav skaidrības bet jāsaprot, ka valsts nosaukums ir um, iegansts, uh, lai uh, rosinātu citus strīdus. Ir problēmas starp šo valsti un Grieķiju. Kopš šī valsts tika atzīta, Grieķija ir stipri piekāpusies. Mēs esam uh, slēguši daudz kompromisu. Uh, bija arī diskusijas ar ēnu referentu, un viņš uzskata, ka Grieķijai vajadzētu piekrist vārda Maķedonija, maķedoniešu un tā tālāk. Bet es cerēju, ka uh, Grieķijas viedoklis tomēr vairāk tiktu ņemts vērā. Jau pagājušā gada es to pašu teicu. Uh, Es tiešām šaubos, vai mēs varēsim šeit pavirzīties uz priekšu. Kopš pagājušā gada nekas nav panākts. Un tagad uh, mēs dzirdam, ka septembrī vai oktobrī Grieķijas ārlietu ministrs ir pieprasījis sarunas ar uh, Skopjas iestādēm par šo nosaukumu, bet Skopja reaģēja noraidoši. Žēl, uh, ka referents tik pozitīvi izsakās par valsts nosaukumu, un referents apgalvo, ka šī ir problēma, šis ir šķēršlis sarunu uzstāšanas, uzstāšanas sarunu uzsākšanai. Nē, runa nav tikai par vārdu. Vārds atspoguļo valsts pretenzijas uz kultūras vērtībām un tā tālāk. Maķedonija ir Grieķijas teritorija. Un tagad, lūk, šī valsts apgalvo, ka ir šis status, kas nāk no Aleksandra Lielā, un tad sanāk, ka, lūk, Skopje ir tagad Aleksandra Lielā mantiniece. Tas taču ir pavisam kaut kas cits. Ja šī valsts vēlas sev uh, grieķu saknes, un nu, tad tā arī jāpasaka. Un tad varbūt mēs varētu šo valsti uztvert kā Grieķijas daļu. Bet šī valsts tagad apšauba Grieķijas tiesības uz maķedoniešu kultūru un maķedonijas elementiem. Šī valsts uzstāja uz kaut ko, kas ir pretrunā ar visu vēsturi, un tas ir strīds ne tikai ar Grieķiju, Tas pastāv arī ar Bulgāriju, piemēram. Nu, labi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu to ņemt vērā šajā ziņojumā. Grieķija nav tā, kas uzsāk strīdus, bet pastāv problēmas un strīdi, kurus uh, rosina Skopjas valdība. Tā ir atbildīga par šīm problēmām. Mēs šeit gatavojam ziņojumu, kas būtu valdībai vai valdošajai partijai draudzīgs, bet tas taču nav konstruktīvi. 24. decembrī mēs uh, redzējām, kas notiek šajā valstī. Tur ir iekšpolitiskā krīze dažādu iemeslu dēļ, un rezultāts ir šāds. Starptautiskajās attiecībās būtībā nekāda progresa nav. Šī valsts nevar pavirzīties uz priekšu starptautiskajās attiecībās. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu beidzot saprast, kas ir problēmas būtība. Grieķijas tauta vēlas sadzīvot mierā ar saviem kaimiņiem, bet lūk šķiet, ka šie kaimiņi to nevēlas. Ir uh, arī teritoriālās prasības, kas ar to ir saistītas. Šī valsts vēlas atzīšanu starptautiskajā līmenī un starptautiskajā likumdošanā. Bet mums tik tiešām jāsaprot, kas reāli notiek šajā Balkānu valstī. Es uh, diezgan pozitīvi raugos uz šo valsti, bet Tomēr uzskatu, ka nosaukuma problēma nebūtu šeit jāizvirza par atsevišķu nodaļu. Tā būtu jāiekļauj uh, pie reģionālās sadarbības un kaimiņa attiecībām. Paldies! Madam Nēt. Uh, Neits kundze. Paldies! Vispirms es vēlētos uzteikt Hovitkungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Vēl bez tam šis ziņojums ir interesants un tāds eh, daudzas jomas pārskatošs. Runāšu savā vārdā, bet domāju, ka man grupas eh, Mm, Alda grupas eh, deputātam pievienosies manis teiktajam. Es eh, tiešām domāju, ka vēl neatrasinātajiem jautājumiem būtu jātiek atrasinātiem pēc iespējas ātrāk. Jo man šķiet, ka no vienas puses jūsu pieminētās attiecības, kuras šobrīd tiek kārtots visaugstākajā līmenī starp Maķedoniju un Grieķiju, Tātad šobrīd šīs valsts ir, ir gatavas sākt šo jautājumu risināšanu un vienlaicīgi, kā jau mēs dzirdējām, pat šajā parlamentā ir ļoti atšķirīgi viedokļi, un es domāju, ka šie viedokļi var vēl tālāk aptrēlināties viens no otra. Vienlaicīgi Maķedonija arvien vairāk tiek izolēta no Eiropas, un tā tiek savā veidā turēta tādā kā krātiņā prom no sarunām. Tas pasliktina situāciju pašā Maķedonijā, tāpēc es vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir darīt visu, kas iespējams, lai problēmu risinātu. Es nāku no valsts, kurā mums ir jau gadsimtiem ilgas ierašas diskutēt vienam ar otru, pat neiespējamās situācijās. Es eh, pilnībā piekrītu, ka bieži vien kompromiss noved pie smieklīgiem risinājumiem, un tomēr šajā gadījumā, Maķedonijas gadījumā, tikai un vienīgi sarunas var kaut ko atrasināt, un tam ir jātiek atrasinātam pēc iespējas ātrāk un mums ir jānāk klajā ar idejām, kāds būtu risinājums. Protams, e, abām pusēm jau no ārpus raugoties ir lieliski atsaukties uz vēsturisko patiesību pēdiņās. Tātad vēsturiskā patiesība, kas ir pār par 2000 gadiem veca. Protams, interesanti, ka mūsdienās tik veci notikumi ietekmē situāciju, bet vai tad tiešām nav iespējams divām atšķirīgām valstīm vienkārši atzīt, ka uh, nozīmīgs cilvēks, kurš eh, dzīvo ļoti īsu laiku. Cilvēks, kurš dzīvoja pāri par div, pirms 2000 gadiem, varbūt eh, to uzskatīt par abu valstu vēstures pagātne. Tas taču nav neiespējami. Tas būtu tikai un vienīgi Eiropas sadarba gara ietvaros. Tātad. Es vēlētos griezties ar lūgumu pie visiem, kuri ir iesaistīti šajā procesā. Mēģināt rast risinājumu, kas būtu pieņemams visiem un nevis tikai koncentrēties uz to, kāda ir bijusi katras valsts sākotnējā nostāja. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies! Un tagad es došu vārdu pēdējam ēnu referentam. Mēs esam pabeiguši ēnu referentu. Uh, teikto un eh, pirmajam vēlētos dot vārdu Kopas kundzei. Divas minūtes katra. Eh, prieksēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties eh, Hot kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Esmu spiesta teikt, ka piekrītu pilnīgi visam viņa teiktajam par valstī valdošo politisko gaisotni. Un šobrīd valsts ir ļoti smagā ekonomiskajā krīzē, bezdarbs oficiālajos skaitļos ir 31%. Un mums Eiropas parlamentā ir eh, jāsako līdz, kas notiek šajā valstī un jāizsaka mūsu viedoklis. Mums ir jānosoda pēdējo laiku notikuma attīstība un komisija jau teica, ka viņi sagatavos savu pārskatu ziņojumu pavasarī. Šād, no šāda rakurs raugoties paredzētās vēlēšanas būs ļoti nozīmīgas. Mana personīga pārliecība ir, mums ir jābūt uzmanīgiem, izsekot mūsu nostāju dažādām politiskajām partijām un arī Maķedonijas valdībai, jo būtu ārkārtīgi nepareizi nostāties tajā vai citā politiskajā pārliecībā. Mums vajadzētu būt sava veida starpniekam un mēģināt palīdzēt iesaistītajām pustēm rast risinājumu, bet šā risinājuma rašanai mums, kā starpniekam, ir jāsa, jāsaprot konflikta cēloņi. Nu, protams, tagad par nosaukumu. Neits kundze, es jums pilnībā piekrītu, vēsturi atstāsim vēsturniekiem, un tomēr tagadne ir politiķiem, un mēs runājam par tagadni. Uh, Patreizējā saspringtajā politiskajā klimatā, protams, ka e, nosaukums nav prioritāte. Kā jau mēs teicām, komisijas sagatavotais starptautiskais starp savstarpējās izpratnes memorandums ir spēli, spērs solīt pretim, lai abas valsts eh, pavie, pa, pavirzītos pretim risinājumam. Jaunas idejas ir parādījušās, un tas ir lieliski. Fīles kunga apņemšanās ir apsveicama. Mēs tiešām ticam, ka Eiropas Savienība spēlēs nozīmīgu lomu šā konflikta risinājumā bet pēdējais vārdiņš zinu, ka laiku pārsniegus. Tātad vēl par Horvātiju. Mēs par Horvātiju daudz runājām, ka divpusējo konfliktu risinājumam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk. Bet e, ja mēs nonāksim tik tālu ar Maķedoniju, kādā šobrīd ir Horvātija, neatrisinot divpusējos jautājumus, tad ar Maķedoniju būs tieši tas pats. Kirilo kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esmu spiests teikt, ka referentam dzīve viegla nav. Hovid kungs mēģina strādāt pēc iespējas labāk, bet viegli tas nav. Ziņojumā jau parādās vairākas ļoti smagas problēmas. Būšu lakonisks. Bulgārija ļoti pacietīgi ir gaidījusi, ļoti labi apzinoties, ka jautājums jau nav tikai un vienīgi par nosieku, nosaukumu bīstamā nacionālisma tendenču pieaugums mūsu kaimiņu valstīs ir bīstams. Runa neiet tikai un vienīgi par vēsturi. Teiksim tā, Maķedonija manipulē ar Bulgārijas vēsturi. Ceru, ka Hovid kungs to mm, atspoguļos savā ziņojumā, bet nu labi, nerunāsim par vēsturi, tad varbūt mēs varam kopīgi svinēt un atzīmēt vēsturiskus notikumus. Pagājušajā gadā mūsu ārlietu ministrs devās izteikt cieņu vienam no bulgāru aktīvistiem, kurš cīnījās pret Turcijas okupāciju. Viņam uzbruka, fiziski iespaidoja ārlietu ministru kaimiņas valstī, un policija neko neatrada. Līdz ar to, vai mēs to varam uzskatīt par sadarbības gribas izpausmi no Maķedonijas puses? Jā, protams, ka mums vajadzētu veicināt labu kaimiņu attiecību veidošanu. Tas attiecās uz Maķedoniju, uz Fyrumu, ar Bulgāriju un Grieķiju. Jo, ja tas nenotiks, tad nekas nemainīsies. Maķedonija šobrīd ir gatava uzsākt iestāšanās sarunas ar ES patiesībā darba grupa jau ir izveidota ļoti labi. Ja šās darba grupas rīcības rezultātā tiks sasniegt kaut kādi, jautā, kaut kādi rezultāti, jo ir iespējams šā reģiona nesakārtotos vēsturiskos jautājumus mēģināt risināt. Mēs, protams, nevaram vēl tālāk sāsināt situāciju. Mums ir jārīkojas konstruktīvi, bet vienlaicīgi mums ir Maķedonijai skaidri jāpasaka, kāda ir nosacījumi. Pretējā gadījumā diez vai izdosies panākt labas kaimiņa attiecības. Un tagad viens jautājums. Šeit runa iet par nepaplašanāšanās izmaksām. Kādas tas ir? Un visbeidzot, ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību, opozīcija atstāja parlamentu. Esmu dzirdējis pat no Karla Bilta, ka vairākus opozīcijas partiju pārstāvis ir aizturējis policiju. Vai tā ir taisnība? Prieksēdētājs. Kovačev kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies Hovit kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu. Pēc tam tādu, ko varētu atbalstīt tik viens. Protams, ka mēs visi šeit sapulcējušies esam par to, lai Maķedonija tiktu integrēta Eiropas Savienībā. Un tomēr mēs nedrīkstam klusēt par tām problēmām, kas vēl nav atrasinātas. Mums par tām ir jārunā. Īpaši par tām programmām, kas ir ļoti svarīgas un par kurām runāja decembra padome. Tās ir kaimiņa attiecības, Maķedonijas attiecības ar kaimiņu valstīm. Problēma nav vēsturiskas dabas. Tā ir Maķedonijas disk, tā ir Maķedonijas iedzīvotāju rīcība kaimiņu valstīs, pieprasot savas tautības atzīšanu. Piemēram, es bieži tiekos Bulgārijā ar Maķedonijas minoritāti, un man nav skaidrs un neesmu pārliecināts, vai viņi apzinās patreizējās problēmas. Es vēlētos griezties ar lūgumu pie Skopjas, tikties ar Bulgārijas pārstāvjiem, Pie tam es vēlētos, lai tikšanās ar Bulgārijas minoritāti būtu regulārākas dabas. Tagad parunāsim par, par specifisku likumu, ar kura palīdzību tiktu atvērti arhīvi un publiskot vēsturiski dokumenti. Šī komisija, kur ir strādājusi pie vēsturisko jautājumu sakārtošanas, ir ļoti tendenciozi diskriminējusi konkrētus vēsturiskus personāžus, un tas lielā mērā, tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka centrāla un austrum Eiropā vispār ir parādījusies tendence cīnoties pret komunistisko pagātni, diskriminēt arī citus vēsturiskus personāžus. Protams, kolēģi, problēmas eksistē. Mēs visi esam viensprātis, ka parlamentā notiekošais nav akceptējams. Opozīcijas deputāti tika izmesti fiziskā veidā no parlamenta. Burtiski pirms pāris dienām mēs dzirdējām, ka Maķedonija nav pilnīgi brīva valsts, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu runāt par būtiskām problēmām. Angurakas kungu. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms gribu sācīt referentam, ka pilnīgā piekrītu 25. punktā sacītam konkrēti par bažām par bezdarbu šajā valstī. Tāpat arī gribētu sacīt, ka šīs problēmas ir saistāmas ar kapitālismu krīzes pasliktināšanos, kur pastāv Eiropas Savienībām un eh, Firom eh, pievienošanās Eiropas Savienībai, ja bijušās Maķedonijas pievienošanās Savienībai tikai šo eh, krīzi pa, vēl pasliktinās. Ročeka kungam gribētu aicināt tikties ar saviem, um, saviem uh, savas zemes iedzīvotājiem mēģināt dzīvot, kā tas, kā tas ir bez naudas dzīvojot Spānijā un Grieķijā un Portugālē. Mēs redzam, kā tas ir, kad dzīvo bez naudām. Bet labi, eh, tagad eh, atgriezīsimies pie ziņojuma. Apsveicu Hovita kunga par sagatavoto ziņojumu, tomēr netiek piedāvāt risinājumi, jo problēmas nevar tikt atrisināts tikai ar sociālo dialogu, bet ar izaugsmi. Eh, pievienošanās nenodrošinās izaugsmi jūs e, nenorādat, kāds ir šīs valsts attīstības modelis, kas tai būtu jādara, lai atrisinātu problēmu. Tālāk vispārīgāk runājot, ne tikai jūsu ziņojumu sakarā, bet ka, tad, kas, e, kas mani iespaidoja, tad, kad mēs runājam par ši, Eh, šo reģionu, mēs atsaucamies ļoti daudz uz bijušajiem ziņojumiem. Tālāk runājot par mehānismiem, kā jau norādīja priekšsēdētājs, eh, tas, kurš ir iekāpis autobusā, var nelaist tālāk citus iekāpt. Es gribu eh, šajā autobusā, es gribētu zināt, kā šīs problēmas tiks risinātas, vai tas būs ANO, vai starptautiskā uh, tiesības, vai visspēcīgākā tiesības. Vai tas notiks uz kaimiņu valstu rēķinu, uz Grieķijas taiskaitā, bet katrā ziņā atbildes nav, jo šodien amerikāņu pūliņi nav sniegti snieguši savus augļus, ko Fīles kungs var eh, te vairāk dot, jo pagaidām risinājumu nav. Paldies! Ģennaku kundze, nākošais runātājs. Priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Hovita kungam par ziņojumu, kurš pārāk neatšķiras no iepriekšējie, ja neskaita garumu. Šeit ir tikai 28 punkti, otrajā bija 66. Bet nav pārāk daudz eh, runāts par iekšējo situāciju valstī, tāpat arī nav pārāk daudz runāts par to, kas notika 24. decembrī. Un tomēr šie notikumi ir visai nopietni. Tāpat arī ir vairāk kolēģi, kuri runāja par e, nosaukumu jautājumu. Bet ir citi būtiskāki risināmi punkti, ir mēģinājums e, ielikt arhīvos esošās problēmas un izdomāt identificēšanas problēmas, kas nepastāv. Grieķija ir veikusi zināmas pasākums, spērusi soļus, ir nosūtīts e, ziņojums šīs valsts premjerministram organizēt, eh, izveidot memorandu un pēc tam, balstoties uz to, meklēt problēmas risinājumu. Nimits kungs. Šajā procedūrā, kura notiek apvienoto nāciju vadībā, tā tiek risināta starptautiskā mērogā, un tā ir ne tikai divpusēji, un pie tās strādā apvienotās nācijas. Un uz Atē, Atēnās de, ni, Nīca kungs atgriezās pie vīlies, kas apgrūtina situāciju vēl vairāk, ir grūti pārliecināt iedzīvotājus. Un problēmas ir ne tikai uh, senās problēmas. Tās ir problēmas, kuras attiecas uz Otro pasaules karu, kuras attiecas uz um, visu, kas tika izdarīts Grieķijas sakarā, tad, kad um, pie varas esošās partijas uh, šajā valstī sagatavo uh, Eh, karti, kur Salonīki atrodas Maķedonijas teritorijā, tas ir pilnīgi nepieņēmami. Šī valsts nevēlas eh, meklēt risinājumu sev zināmu iemeslu dēļ. Palseltkungs. Ja, dank, ja. Paldies, priekšsādātāji. Divas lietas. Pirmkārt, es atbalstu ļoti saprātīgu ziņojumu, ko sagatavoja kolēģis Hovits. Viņš dara visu iespējamo, uh, lai atspoguļotu arī smagu iekšpolitisko stāvokli Maķedonijā un izvērtēt to objektīvi, kā to dara komisārs Fīle. Es tos eh, sāku ļoti skaidri, es to teicu ar Maķedonijas mēdījiem. Ir jāņem vērā kaimiņu valstis. Kaimiņu valstis tikai tāpēc tik tālu ir pavirzījušies ceļā uz Eiropas Savienību, ka tika akceptēta opozīcija un uh, tas ir jāizdara arī Maķedonijas valstī. Uh, vairākumam ir jāsaprot, ka ir arī minoritātes, un minoritātēm arī ir tiesības. Bet situācija Maķedonijā ir labāka nekā var likties. Tomēr partijām vēl ļoti daudz jāpaveic. Uh, Vācijā Herberts Vēners, sociālists, uh, arī izgāja ārā no parlamenta protestu paužot, bet viņš savulaik arī teicis, kas iet ārā, tam jāatgriežas arī. Tā kā Maķedonijā ir iespējams tikai viens risinājums, visām partijām jāsadarbojas. Otrais punkts. Kolēģie Džanaku, es gribētu teikt, mums ir šādi rēgi jāatstāj pagātnē. Maķedonijai ir konstitūcija, kurā ir ierakstīts, ka šī valsts neuztur nekādus teritoriālās pretenzijas pret kaimiņu valstīm. Jā, uh, viņiem ir šī jaunā konstitūcija. Un uh, bija vienošanās, ka jāatrisina uh, problēma ar nosaukumu. Maķedonija ir mainījusi ģērboni, konstitūciju, himnu, un tagad, 20 gadus vēlāk, jūs atkal atgriežaties pie uh, nosaukuma problēmas un to uh, padarāt par šķērsli. At komisārs Fīle teica, ka tik un tā iestāšanās process aizņems vismaz 10, varbūt 20 gadus. Ir pietiekoši daudz laika, lai visu atrisinātu, bet izmantot šo par iegānstu, lai aizkavētu sarunu uzsākšanu, tas ir nepieņēmami. Paldies! Paldies tagad komisija. Eh, Devits Kale. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Atgriežoties pie ārlietu padomes secinājumiem no decembra, tie ir ļoti svarīgi Maķedonijai. Šie secinājumi nav statiski, tie ir dinamiski salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Un uzreiz pēc šiem secinājumiem komisija ir uzsākusi darbu gatavojot pavasara ziņojumu, ko mums uzdeva padome. Mēs izskatām trīs punktus, tad prioritātes augsta līmeņa iestāšanās dialogā, kaimiņa attiecību politikas progress un uh, nosaukuma problēmas risināšanā. Laika mums nav daudz, jo mēs plānojam ziņojumu pieņemt šī gada aprīlī. Tāpēc mums jāstrādā ātri, un darbs jāuzsāk jau tagad. Komisārs Fīle ir sazinājies ar visām atbildīgām personām, viņš uztur ļoti ciešus kontaktus, ir paredzētas divpusējas sarunas un trīspusējas sarunas. Un svarīgi ir apzināties, ka šīm uh, tikšanās reizēm jābūt uh, būtiskām, tām jābūt orientētām uz konkrētiem rezultātiem. Un uh, mēs darīsim uh, visu, lai šajās uh, sanāksmēs tik tiešām kaut kas taptu. Pateikšu vēl dažus vārdus par politisko krīzi. Mēs ļoti cieši tai sekojam. Un incidenti pirms 24. decembra un šajā dienā, protams, ir ļoti nopietni. Ģenerāldirektors Sanino pagājušo nedēļu ciemojās uh, valstī. Uh, arī šī uh, vizīte bija paredzēta, lai sagatavotu pavasara ziņojumu. Notika diskusijas par šo krīzi un par to, kas tiek veikts, lai pārvarētu tās sekas. Eiropas Savienības delegācija kopā ar ASV vēstnieku pagājuši nedēļu sagatavoja paziņojumu, aicinot visas partijas ievērot demokrātiskās vērtības un institucionālās procedūras, jo tas ir pamats parlamenta darbam, un um, aicināja arī opozicionālās partijas atgriezties parlamentā. Mēs ļoti cieši sekojam visam notiekošajam komisāra kungs um, plāno augsta līmeņa dialogu ietveros drīz doties uz Skopje ar uh, atkārtotu vizīti. Tad darbi turpinās. Un kas attiecās uz Skopjes uh, iestādēm, tās uh, ļoti daudz ko veids Eh, Propolski kungs pašlaik tiekas ar komisāru Fīli, lai pārunātu tos pasākumus, kas jāveic eh, Maķedonijas valdībai. Un vēl šajā sakarā mēs, protams, turpināsim uzraudzīt situācijas attīstību un drīz uh, turpināsies vizītes uz Skopje. Paldies! Salavrakas kungs. Vai runa par procedūru? Priekšsādātāji, es gribēju tikai pieminēt vēl kādu lietu. Grieķija ir viena no tām desmit Eiropas Savienības dalību valstīm, kas nav iebildusi pret Eiropas Savienības paplašināšanos savulaik. Tagad mēs esam 27 valstis un ir jaunas kandidātu valstis. Tā jāsaka, pie mums ir uh, nomainījušās sešas valdības, bet Skopjē kopš paša sākuma nekas nav mainījies. Grieķija nav izteikusi nekādus draudus. Um, Grieķijai, protams, pašai ir visai nopietnas problēmas. Tās ir jāpiemin. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, šo ziņojumu vērst uh, Skopjas valdībai. Paldies! Hovita kungs, lūdzu. Jā, paldies. Centīšos izteikties tik ātri, cik vien iespējams. Tad eh, Kukana kungs un uh, vairāki citi viņu atbalstīja. Uh, viņam ir taisnība, mums ir nepieciešams šajā ziņojumā pateikt kaut ko par problēmām starp politiskajām partijām Skopjē. Es piekrītu tam, ko teica kolēģi. E, mums tiešām jākoncentrējas uz jaunākiem notikumiem. Ziņojums tika gatavots pirms Ziemassvētkiem, un tas, protams, ietekmē ziņojumu. Es domāju, ka mēs ņemsim vērā arī Eiropas Savienības delegācijas un ASV vēstniecības paziņojumu, e, kas ir ļoti labi līdzsvarots un objektīvs mēs to izmantosim par izejas punktu, pārstrādājot ziņojumu. Par Kornelisens eh, kundzes teikto. Tad daži vārdi vēl par nosaukumu. Viņa izteica konkrētu priekšlikumu. Protams, mēs uh, uh, par to vēl domāsim. Un te uh, tik tiešām ir visai neskaidra situācija. T Esmu pārliecināts, ka jūsu priešlikums ir uh, labi domāts, bet diez vai parlamentam vajadzētu ieņemt tik skaidru nosau, not, um, iestāju. Mums vajadzēs vēl ar jums aprunāties. Uh, es vēl neesmu pārliecināts pilnībā par jūsu priešlikumu. Man šķiet, ka te ir vēl diezgan tāda pretrunīga lieta. Es uzskatu, uh, ka šāds priešlikums var tikt izmantots diskriminējoši un ļaunprātīgi. To var izmantot arī Briselē un citur, lai izdarītu nepamatotu spiedienu uz šo valsti, lai izteiktu nepamatotus ierobežojumus, tāpēc par to būs jārunā ļoti rūpīgi un piesardzīgi. Paldies Tānoka kungam par komentāriem, ir tīpaši par Albāniju. Tad, eh, daži domā, ka lūk, šī valsts vienkārši jāpatur tāds vietā. Bet nē, tas tā nav. Ja mēs nevēlamies eh, konfliktus reģionā, ja mēs vēlamies veicināt mieru un demokrātiju visās valstīs, mēs nevaram šo valsti izlaist. Tāpēc piekrītu Tanuka kungam. Salafrākos uh, uh, kungs uh, teica, ka viņš personīgi šo valsti atbalsta un atbalsta arī paplašināšanos. Nu, tad izmantosim to par pamatu un formulēsim labu tekstu. Tad varbūt jūs varētu šīs savas personīgās domas pārvērst uh, pareizi formulētajā tekstā. Bet jūs teicāt, ka šeit uh, nav nekādi soļi uz priekšu. Jūs teicāt, ka kopš iepriekšējā gada nekas jauns nav noticis bet ir taču diezgan daudz, kas uh, noticis. Ir uh, notikušas ideju apmaiņas ar Grieķiju. Tā kā mēs centīsimies kopā noformulēt tekstu. Nēcas kundze palika tā izolēta nedaudz. Simboliski jūs varat man palīdzēt, jo arī mana valsts tādā iztumtā situācijā. Kopa kundze Tad uh, te mēs runājām par uh, valsti, uh, kas tiek kontrolēta no citas valsts puses, bet kāpēc tad tiešām divas valstis nevarētu uh, dalīt šo vēsturisko mantojumu uh, bez tā, lai katra no šīm valstīm uh, izteiktu pretenzijas, uh, tad vienpusēji uz vēsturi. Es atbalstu daudz no tā, ko jūs teicāt, un mēs sadarbosimies ļoti cieši, kā tas vienmēr ir noticis. Kirilova kungs. Jūs runājat par kopējiem pasākumiem. Jā, tad Kovačova kungu lūdzu nosūtiet pie mums, mēs vienosimies par šiem kopējiem pasākumiem. Eh, ir varbūt pagrūti vienoties eh, par kaut ko, bet mēs darīsim visu, lai jums palīdzētu. Un ja mums izdosies atrast kompromisus, būšu par to tikai priecīgs. At par uh, opozīcijas pārstāvjiem, kas tika arestēti, es par to neko neesmu dzirdējis. Eh, bet es zinu, ka daži opozīcijas deputāti tika ievainoti protestu laikā. Nu, varbūt tur kaut kādas neskaidrības vēl ir, bet mēs pārbaudīsim šo informāciju. Kovačova kungs, esmu gatavs dialogam ar jums un citiem kolēģiem, lai atrastu pareizu kompromisu. Es pagājušo gadu ļoti skaidri izteicos ziņojumā, ka mums nevajadzētu eh, pagātnes problēmas eh, šeit kaut kādā veidā aizmiglot, bet jārīkojas uh, iesaistot visas partijas. Mums nevajadzētu um, balstīties uz uh, subjektīviem novērtējumiem. Tad bija runa tālāk par ekonomisko modeli, bet eh, ļoti jauki, ka Zviedrija un Lielbritānija veic investīcijas eh, šajā valstī, eh, jo šajā valstī ir potenciāli attīstama turisma joma, bet attīstība vēl nav notikusi. notikusi. Un uh, varbūt mēs varam ar jums kopā nogaršot šīs valsts vīnu, tas ir lielisks, bet kad jūs runājat par kapitālisma problēmām šajā ziņojumā, uh, Nu, eh, diez, eh, diez vai tas būs iespējams, diemžēl man nāksies jūs saruktināt. Dženaku kundze, par to es jau būtībā atbildēju. Un noslēgumā, priekšsādātāji, es gribētu tikai teikt, ka eh, divām galvenajām politiskajām partijām tagad notiek dialogs Tas ir jāsaprot ļoti labi, ka problēmas um, tiek vismaz uh, provizoriski risinātas. Tad, kā tika teikts, uh, Grieķija neatsakās no trīspusējām sarunām ar komisāru Fīli, uh, bet izvirza dažus priekšnosacījumus. Bet Grieķijas ārlietu ministrijas spīkeris teica, ka viņi neiebilst pret sanāksmēm, uh, ja sanāksmes būs objektīvas un konstruktīvas un eh, ja eh, tiks sasniegti konkrēti rezultāti. Un tad pēc eh, šī paziņojuma tika teikts, ka mēs turpināsim censties atrisināt šīs problēmas un izrādīt labu gribu, lai iesaistītu visas puses, un no uh, savas puses mēs um, izvirzām vairākas iniciatīvas, lai problēmas atrisinātu. Ja viņš vēlas iniciatīvas, tad tas, par ko mēs šeit runājam, tā, piemēram, ir iniciatīva. Un līdz šī gada jūnijam, cerams, uh, mums būs iespēja uzsākt šīs sarunas, un uh, es gribētu aicināt visas politiskās grupas mani atbalstīt. Thank you. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvārs, 2018. vakarā. Nākamais darba kārtības punkts ir 28 January, yeah. 28. 8. 28. 8. Sorry. Atvainojos, saka prieksēdētājs. Next point, 2012. Nākamais ir 12. gada progresa ziņojums par Serbiju. Referents Jelko Kačinakungs. Tas ir otrā, tā ir otrā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu par Serbiju. Un pirmo reizi mēs izskatījām komitejā šo ziņojumu 3. decembrī. Tika iesniegti pēc eh, pirmās izskatīšanas 190 grozījumi, bet tagad došu vārdu Kačinkungam. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi, godātais komisijas pārstāvi. Vēlētos pateikties ēnu referentiem un pārējiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši ļoti vērtīgs grozījums manam jau sākotnējam groz, manam sākotnējam tekstam. Patiesībā gandrīz visi iesniegtie grozījumi atbalsta manu sākotnējo tekstu, jo politiskā ziņa jau ir skaidra. Īpaši vēlētos uzteikt EPP grozījums par Vojvodinas jautājumu un arī zaļo iesniegtos grozījumus. Es joprojām strādāju pie kompromisa grozījumu teksta, un tiem būtu jābūt gataviem šo ceturtdienu. Runājot par Kosovas jautājumu atrasināšanu, tad 3. decembrī mēs jau par to runājām, un liekas, ka būs iespējams atrasināt jautājumus. Serbijas premjeras ir ticies ar Tačinu pagājušajām nedēļām runājot par Kosovu, un izskatās, ka Serbija ir panākusi būtisku situācijas progresu attiecībās ar Kosovu. Vienošanās ar integrācijas banku, investīciju banku ir panākta, un arī citu līgumu īstenošana notiek vairāk vai mazāk saskaņā ar laika grafikiem. Tomēr situācija vēl nav atrasināta Ziemeļkosovā. Mēs esam pilnīgi skaidri pateikuši, ka Kosovas neatrisinātie etniskie konflikti nav savietojami ar sarunām ar Eiropas Savienību. Mēs iestājāmies par dialogu ar Prištinu, un tāds notiks 12. janvārī. Šajā rezolūcijā tiek runāts par minoritāšu tiesībām un uzsvērts tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir svarīga Serbijai integrācija Eiropā un cik svarīga tā ir visam reģionam. Poselt kungs jau pirms pāris dienām pieminēja rezolūciju, kurā tika novērtēts šo sarunu pozitīvais efekts. Un tagad eh, par pretrunīgo monumentu, kas tika uzcelts armijai. Es piekrītu, ka tas ir Serbijas iekšē iekšlietu jautājums, kam tomēr ir bijuši starptautiski rakstura sekas. Bet svētdien šis piemineklis tika novākts. Ņemot vērā to, es vēlētos tomēr griezties pie iesaistītajām pusēm, turpināt dialogu. Benjana kopiena, kas ir minoritāte, tai ir jātiek labāk integrētai Serbijas sabiedrībā. Belgradai ir jāstrādā pie tā, bet arī vietējām pašvaldībām un vietējām minoritāšu kopienām ir jādara sava darba daļa. Uz nakti starp pirmdienu starp svētdienu un pirmdienu vairākās Kosovas, eh, vairākos Kosovas kapos notika kapu apgānīšana sērbu kapvietā. Mēs to nosodam. Mēs uzskatām, ka tā ir ikviena tiesības un civilizētā, ties, civilizētā sabiedrībā tā nedrīkstētu notikt. Griežos pie Serbijas un Albēnijas vadītājiem, lai atrisinātu visus pretrunīgos jautājumus dialoga ceļā. Tas ir jādara nākotnes pauģu labā un Eiropas nākotnes labā. Vēlētos eh, arī izteikt savu pozitīvo uzslavu starp Serbijas un Kosovas eh, premjerministru tikšanās. Attiecības starp Serbiju un Horvātiju ir svarīgas visam reģionam un ekonomiskā attīstība var tikt uzlabota. No otras puses, cīņa pret sistēmiskiem korupcijas gadījumiem ir nepietiekama. Un Serbijas premjerministrs vairāk kārtī uzsvērs to, cik svarīga ir šī cīņa. Mēs arī to atbalstam un mudinam Serbijas vadītājus darīt visu, lai cīnītos pret sistēmiskas korupcijas avotiem Serbijā. Tie ir valsts uzņēmumi, kurus pilnībā pārvalda politiskās partijas. Vienlaicīgi plašsaziņas līdzekļos parādās pretrunīgas ziņas par to, ko valsts ir paredzējusi darīt nākotnē. Apmelošanām ir jātiek pārtrauktām. Startautiskie regulējošie, starptautiskās regulējošās institūcijas ir jānodrošina ar nepieciešamajiem administratīvajiem un finanšu resursiem, jo tikai neatkarīgi, neatkarīgas institūcijas var cīņu pret korupci, korupciju padarīt par efektīvu un ilgspējīgu. Nākamais. 27% serbu ir bezdarbnieki un strauji pieauga nabadzības apmēri. Serbijai ir nepieciešams investīcijas un tūlīt, bet diez vai investori izvēlēsies uzsākt savu biznesu Serbijā, kamēr valstī vēl ir tik daudz neatrisinātu problēmu. Cīņai pret korupciju ir jāturpinās vienlaicīgi ar neatkarīgu institūciju un profesionālu tiesu sistēmas izveidi. Pēc trīs mēnešiem komisija sagatavos eh, savu ziņojumu par Serbijas panākto ceļā pretim Eiropai. Vienlaicīgi ir jāmudina, lai Serbija strādātu vēl pie neatkarīgiem jautājumiem, un eh, tad padome varēs varbūt noteikt datumu, ar kuru sāksies iestājas sarunas. Un tad jau Serbija būs nostājusies uz ceļa pretim Eiropai. Paldies! Thank you, Mr. Kačin. Paldies, paldies Kačina kungam. Šleflina kungs, ēnu referents no EPP grupas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos sveikt Kacina kungu. Ziņojums tiešām ir ļoti labs, un Tāpēc jau mēs arī vēlējāmies uzlabot ziņojumu, iesniedzot 190 grozījumus. Kā jau referents teica, šie grozījumi tikai apstiprina ziņojumā izskanējušās idejas. Nevēlos atkārtoties, Kacina kungs jau šeit izteica vairākus karstos punktus, un tādi parādījās arī iepriekšējās debatēs decembrī. Īsumā, vispirmām krātām, Hovit kungs jau ir aizgājis, bet viņš izteica ļoti interesantu ideju, proti katrai valstī vajadzētu atvēlēt konkrētu IKP procentu vietēju un reģionālo pašvaldību atbalstam. Diez vai to izdosies iekļaut šajā ziņojumā, bet nākotnē mēs par to padomāt varētu. Iepriekšējās debatēs jau izskanēja problēma, kādas ir saistīts ar Serbijas konstitūciju, jo Serbijas konstitūcijā Kosova ir ierakstīta kā Serbijai piedarošs reģions. Un e, kamēr mēs akceptēsim šo situāciju, mēs akceptējam arī to, ka eksistē zināmas juridiskas neskaidrības un juridiska pretruna šajā procesā. Serbija un Kosova varbūt e, nav problēma, kas atrasināsies pati par sevi. Par to ir jārisina, tā ir jārisina, un pat ja serbi un kosovieši kritīs viens otrs kāvienos miera dūjām dūdodot, kamēr vien būs Kosijā, Kosovā dzīvojoši serbi, tas jautājums netiks atrasināts. Mēs to redzam daudzās citās valstīs, jo attiecības starp Serbiju un Serbijas un Serbijā dzīvojošiem, Kosovā dzīvojošiem serbiem nav atrasinātas. Mums ir ļoti uzmanīgi jāpiedomā kas notiks ar Kosovas serbiem. Viņi nevēlas kļūt par Kosovas pilsoņiem. Līdz ar to tas, ka serbi dzīvo Kosovā, destabilizē visu situāciju pierobežā. Mums ir jāsaprot, kādas tam varētu būt sekas, ko tas nozīmē Kosovas sabiedri stabilitātei un ko tas nozīmē attiecībām starp Kosovu un Serbiju. Roča kungs jau teica, ka es esmu pesimists. Tikai tāpēc, ka es esmu ungārs, nē, nav tā. Es esmu realists. Un tieši caur šādu prizmu raugoties, es vēlētos uzsvērt, ka ir tāds scenārijs iespējams. Par to ir ticis runāts Tirānā, par to ir ticis runāts Prišķinā, tātad suverēna Kosova apvienosies ar Albāniju. Tā būs liela Albānija. Uh, Es vienmēr esmu domājis, ka tie bija tādi šausmu stāstaņi, ar ko vakaros biedēja bērni, bet tagad, bērnus, bet tagad liekas, ka tā arī notiks. Mēs šo scenāriju nevaram izslēgt, un ja tā notiks, tad tas ietekmēs arī Maķedoniju. Labi, varam to saukt par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, bet tas ietekmēs arī Serbiju. Un mums ir jāsaprot, ko tas nozīmēs demokrātijai Kosovā un demokrātijai Serbijā. Paldies! Like... Paldies! Gribu pateikties referentam par atvērtību, kas deva iespējas nekopīgus grozījumus par ļoti būtiskiem jautājumiem, tādiem kā sniegs panākt rezultātu cīņā pret eh, korupciju, nodrošināt taisnīgu eh, procesus, novērst netaisnīgu eksploatāciju, kā arī pasvītrojot labu kaimiņu attiecību un reģionālās sadarbības no eh, svarīgumu. Tāpat arī mm, daži jautājumi ir, ko referents varētu uzlabot ar kompromisu grozījumiem. Aspekts, kas, manuprāt, ir ir ļoti būtisks, ir nepieciešami paturēt līdzsvaru starp Kosovas jautājumu un citiem, kas ir saistām ar demokratizācijas procesu un demokratizācijas konsolidāciju pašā Serbijā. Kā jau es sacīju pirmajā viedokļa apmaiņas reizē. Apmeklējot Serbiju, turienes pilsoniskās sabiedrības organizācijas uh, uh, kā Kosovas eh, jautājums eh, ietekmētu vienkāršo pilsoņu dzīvi. Šis jautājums varētu tikt balsots eh, plenārsēdē tajā pašā sesijā. Šis ir bijis jautājums, bet mums nevajadzētu. Vai pareizāk sakot, ideālā gadījumā vajadzētu vienoties pār kompromisu paketi par diviem, maksimāli trim par, punktiem, lai varētu saglabāt uh, līdzsvaru ziņojumā. Šai sakarā es gribētu paust šaubas par iespēju minēt Kosovas jautājumu saistībā ar Serbijas konstitūciju, jo nevienā gadījumā vēsture Eiropas Savienība no kandidāta valsts nav prasījis pārskatīt tās robežas vai suverēnās tiesības, un esmu pārliecināti, ka Eiropas Savienībai ir jāsaglabā šī nostāja, bet jāatbalsta eh, attiecību normalizācija starp Belgradu un Prištīnu, taču nav jāpiedalās šajā strīdā. Uzskatu, ka ir svarīgi, lai pastāvētu augsta līmeņa dialogs starp interesētajām pusēm. Tāpat arī es gribētu aicināt respektēt sarunas nosaukuma sakarā starp Grieķiju un bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, kā arī to ir norādījis Ričards Hovits savā ziņumā. Un visbeidzot, attiec, eh, runājot pār eh, šo ziņojumu, gribētu vērst lielāku uzmanību eh, ekonomiskai krīzei Serbijā, bez, pieaugošajam bezdarbam un aicināt nodrošināt adekvātu sociālu cilvēku tiesības. Paldies! Brantners kundze. Paldies. Arī es gribu pateikties jau kopā ar ziņojumu projektu un grozījumiem. Un domāju, ka tas ir labs pamats mūsu diskusijām. Pēc iepriekšējā ziņojuma par Serbiju šī valsts ir spērus soļus uz priekšceļā uz Eiropas integrāciju, un valstī ir uzsākts vietējo iekšējo reformu pro, eh, process. Ir diezgan daudz jau eh, paveikts, manuprāt, ļoti svarīgs eh, punkts, ko pieminēja arī Kopas kundze, ir tieslietu sistēmas reforma, kas ir vēl aizvien jāuzlabo, lai padarītu to efektīvāku un objektīvāku. Tāpat arī mums ir jā. Izdara secinājumi no neīstenāto tieslietu reformu procesa. Otrkārt, cīņa pret korupciju arī tā ir jāstiprina, un val, valdībai ir jādomā par pretkorupcijas stratēģijas ieviešanu. Tāpat arī parlamentam ir jācina, jāicina valdība atti, atbalstīt eh, neatkarīgās institūcijas. Un visbeidzot, Serbijai ir jādara vairāk Uh, lai aizstāvētu. Viegli ievainojums minoritātes konkrēti ir domāties LGBT grupa. Un arī domāju, ka valdība ir jāsagatavo stratēģija cīņai pret homofobiju, jācīnās pret vardarbīgām, huligāniskām grupām. Arī domāju, ka iekšējie trūkumi vēl varētu eh, būt nozīmīgi sarunu procesam, bet pats grūtākais punkts šeit ir attiecības ar Kosovu, un īpaši es atbalstu Belgradas Prīštinas dialogu šajā sakarā gribu pateikties Katarinai Aštonei par viņas pūliņiem. Šajā sakarā tomēr ir būtiski ieviest vienošanās, un es cerīgi raugos uz komisijas novērtējumu. to ieviešanai. Tāpat arī ir Keifor un EU releks eh, īstenot savas eh, misijas. Tāpat arī um, like to... pieminekļa nojaukšana pagājušā nedēļā ir bažas viesošs notikums, un arī mums ir jādomā par dialogu caurskatāmību. Es uh, esmu nobažījusies, ka uh, procesam varētu pietrūkt uh, sabiedrības atbalsta leģitimitātes un ticamības, un uh, cerīgi raugos uz nākamo sarunu kā. Pēdējais referents ir Tānoka kungs. Paldies priekšsēdētāji, arī mana grupa atbalsta Kāčina ziņojumu un mēs eh, gaidām sarunu sākšanos. Es neatkārtošu iepriekšējo runātāju sacīto, bet nosaukšu trīs punktus. Pirmkārt, atsaucu uz punktu 359 krimināla kodeksā. Mani s, eh, Brit Eh, serbu izcelsmes vēlētājs norādīja, ka viņa īpašumi ir tikuši konfiscēti bez tiesībām uz eh, taisnīgu procesu. Es ceru, ka eh, šeit būs nopietnas izmaiņas, ne tikai vienkārši veco principu paturēšana, nomainot Eh, formulējums. Tālāk par Belgradas Prištīnas dialogu. Es nepiekrītu kolēģiem Šaflinam, kuras ļoti cienu, bet mums kā parlamentam ir eh, nav tiesību norādīt suverēnai valstī, kas tai ir darāms eh, tās valsts E, ietvaros. Citādi mēs arī varētu um, norādīt, e, ka īrijas republika, kur vēl aizvien pieprasa Britu teritoriju Ziemeļīrijā, nu jau gadiem ilgi, tas varētu būt šis pats gadījums. Es tāpēc domāju, ka robežas robežu maiņa notiek starptautisku līgumu ietvaros, bez tam arī ir Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras neatzīst Kosovas neatkarību. Un ir šeit jautājumi teritorijas sakarā risināmi. Iespējams, ka šīs debates, pie šiem debatēm mēs atgriezīsimies un kādu absolūto principu mums nav. Un visbeidzot gribētu atsaukties uz premjera Dāčiča Melnkalnes eh, apmeklējumu, lai uzlabotu attiecības starp Melnkalni un Serbiju. Serbija un Melnkalnes eh, attiecības ir krietni uzlabojušās, un tā ir laba zīme, ka augstākie valdības pārstāvji apmeklē eh, viens otra valstis. Mr. Kukan. Kukan kungs. You, Mr. Chairman, uh, Paldies priekšsēdētāji. En, uh, es uzskatu, ka referents ir paveicis ļoti labi darbu, un uh, lielākā daļa grozījumi ir e, paredzēta līdzīgā virzienā un e, domāju, ka nebūs pārāk liela grūtība rast kompromisu. Tāpat arī apsveicu to, ka lielākā daļa grozījumu aicina paredzēt sarunu sākumu ar Serbiju. Ar Serbiju tas varētu notikt tad, kad ir valsts īstenais būtiskākās prioritātes. Dialogu turpināšana ar Kosovu ir ļoti svarīga Kopumā līdz šim sasniegtais ir jāvērtē un mums ir jāpieprasa rezultātu ieviešana šim dialogam tālāk šo rezultātu informācija, komunicēšana ir ļoti svarīga, lai gan dažkārt diskrētums palīdz sarunu efektivitātei, taču šeit sabiedrība un mēs deputāti, mums ir jātiek informētiem par to, kas notiek šajā dialogā labāk nekā tas ir noticis līdz šīm. Un es gribētu pasvītrot nepieciešamību pēc turpmākām tiesu reformām, kā tas ir norādīts ziņojumā. Es uzskatu, ka Serbijai ir vairāk jāuzlabo sistēmas efektivitāte, tajā pašā laikā stiprinot tās nepie, e, neatkarību un objektivitāti labi funkcionējoša tiesu sistēma ir demokrātijas mugurkauls. Un šai sakarā es gribētu piepra... minēt savas bāžas pār eh, Sērbijas uh, eh, par prasījumiem, kas ir, kas atrodas cilvēki E, tiesību tiesā un gribu atsaukties arī uz kriminālu procesu un tā pantu, e, uz kriminālu kodeksu un tā pantu 359. Uzskatu, ka šie jautājumi ir jāpabeidz un jānoslēdz maksimāli drīz no servijas valdības puses un esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments cieši sekos e, notikumu turpmākajai attīstībai. Un visbeidzot, es atbalstu referenta viedokli par situāciju Preščevā. Domāju, ka izvērtējums ir līdzsvarots, un nevienas valdības eh, vājuma apliecinājums nav dialogs ar nacionālu minoritāti. Nekādā veidā tas neapliecina arī nacionālās minoritātes vājumu, ja tā atsakās no darbībām, kas varētu būt ar mērķi palielināt spriedzi sabiedrībā. Nākošais Polselta kungs. Paldies priekšsādātāji. Paldies eh, Kačina kungam par darbu, kas ir paveikts pie šī ļoti sarežģīta ziņojuma. Es neko tagad nerunāšu par Kosovu, par to mēs uh, diskutēsim pēcpusdien, bet gan par Serbijas konstitūciju. Uh, Mēs jau runājām par Horvātiju un Melnkalni un teicām, ka šīm valstīm ir nelielas divpusējās problēmas, ka šīs problēmas ir jāatrisina pirms sarunām. Bija daudz teikts par divpusējām problēmām. Maķedonijas gadījumā Tad pirms mēs vispār uzsākam diplomātiskas attiecības ar Maķedoniju, mēs pieprasījām un tas bija 98. gada kompromiss, lai šī valsts ieraksta uh, savā konstitūcijā, ka tai nav teritoriālo pretenziju pret kaimiņu valstīm. Kāpēc tad mēs tagad pēkšņi akceptējam, ka Serbijas konstitūcijā ir teritoriālās pretenzijas uz Kosovu? Uh, Tā ir valsts, ko atzinušas 22 no 27 Eiropas Savienības valstīm - ASV, Japāna, G7, citas valstis to ir atzinušas. Un tāpēc es nesaprotu mūsu attieksmi. Mums ir jāpieprasa skaidri un klāji, lai šī problēma tiktu atrisināta. Nezinu kad, bet tuvināšanas procesa laikā šī problēma ir jāatrisina. To mēs taču visi apzināmies. Mēs šodien uh, no rīta diskutējām par sīkām problēmiņām, salīdzinot ar šo teritoriālo pretenziju uz kaimiņu valsts teritoriju, kas ir ierakstīta Serbijas konstitūcijā. Tas pats attiecas uz minoritāšu uh, uh tiesībām. Uh, ja jūs Prešavā vēl uh, neesat ciemojušies, tad es tiešām uh, aicinu jūs turp doties. Tur ir neiedomājama nabadzība, un mums ir jādara uh, kaut kas, lai tur tiktu nodrošināta pierobežu kustība, lai cilvēki varētu doties uz Maķedoniju un nebūtu pilnībā izolēti. Tur vienkārši nepastāv nekādas minoritāšu tiesības. Ja mēs salīdzināsim šo problēmu ar minoritāšu tiesībām, kas tiek piešķirta Serbiem Kosovā, tad mēs redzam, cik milzīgas ir šis nelīdzsvars. Es domāju, ja mēs runājam par robežām, tad minoritātēm abās robežas pusēs jāpiešķir vienādas tiesības un jānodrošina iespēja šķērsot šo robežu. Ir jānodrošina visiem cilvēkiem Preševā tādas pašas tiesības kā Serbiem Kosovā. Ar Preševu tagad neviens nenodarbojas. Tāpēc mums jāpievēršas šim reģionam. Uh, Citādi tur um, situācija sasprindzināsies, uh, tur pat iespējami uh, bruņotie konflikti, tāpēc mums uh, tas uh, jārisina. Prezidenta Kovačev. Uh, Kovačev kungs. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu visu pirms pateikties Kačina kungam par šo ziņojumu. Serbijas demokratizācija ir ļoti svarīga ne tikai pašai valstī, bet visam reģionam arī. Un es domāju, ka mēs visi tā esam pārliecināti. Problēmas var pārvarēt tikai ceļā uz Eiropas integrāciju. Tagad mums jāatrod tas labākais ceļš, kā palīdzēt Serbijai šajā procesā. Protams, Tas nozīmē, ka arī Serbijai tas jāvēlas un jāveic attiecīgas reformas, um, jāatrisina arī uh, Prištinas jautājums. Tad es gribētu atgriezties pie kaut kā, ko teicu jau iepriekš, proti bijušās uh, Jugoslāvijas arhīvu atvēršana. Domāju, uh, ka tas ir ļoti svarīgs process, lai demokratizētu valsti, lai būtu pilnīga atklātība par to, kas ir noticis pagātnē. Tas var ietekmēt uh, valstu nākotni un arī Serbijas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. Un es gribētu aicināt ne tikai atvērt šos slepenos arhīvus, bet arī atgriezt katrai no bijušajām Dienvislāvijas republikām to arhīvu daļu, kas šai valstī ir relevanta. Es uzskatu, ka ir iespējams uh, ieskatīties uh, pagātnē un uh, jāpiešķir visām minoritātēm tiesības mācīties dzimto valodu. Tas ir ļoti svarīgi bulgāru minoritātei. Tās ir problēmas, kas ir jāatrisina, lai um, uh, noslēgtu šīs plaisas, kas ir pavēr, pavērušas. Uh, par to runāja arī Posalta kungs. Un vēl es gribētu aicināt atbalstīt stabilitāti, arī ilgtermiņa ekonomisku stabilitāti šajā valstī, jo, diemžēl, mēs uh, saskaramies ar ļoti nopietnām problēmām. Paldies, Salavrākosa kungs! Paldies priekšsādātāji. Es ar lielu prieku redzu, ka Eiropas Savienības uh, vēlme iestāties Eiropas Savienībā tiek ņem, uzņemta nopietni. Ļoti labi, ka Serbija ir paveikusi uh, daudz uh, pie prioritāriem jautājumiem. Kačina kunga um, ziņojums ir ļoti objektīvs. 23. punktā, piemēram, ir pilnīgi skaidri pateikts, ka tad te uh, vajadzētu arī Maķedoniju uh, pareizi uh, nosaukt par bijušo uh, Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Tad uh, korupcija, protams, vēl jāapkaro, jānovērš problēmas institucionālajā sistēmā. Uh, jāuzlabo valsts pārvalde, Serbijai ļoti daudz vēl darāmā. Beigās eh, gribētu vēl teikt, ka nesen um, izlasīju ziņojumu, kur runa ir par finansiālo attīstību, un tur runa bija par nelikumīgajiem finanšu darījumiem Serbijā, kuru gaitā tika nelegāli pārvietotas milzīgas naudas summas. Mums jārūpējas par to, lai eh, šādi nelegālie darījumi nebūtu iespējami. 24. punkts. Tas ir ļoti pozitīvi vērtējams, tur runa ir par uh, monopolu situāciju, un mēs taču vēlamies atvērtu ekonomiku. Ir nepieciešamas tātad arī ekonomiskās reformas. Jāuzlabo arī caurskatāmība, uh, Uh, konkurētspēja. Uh, Jāņem vērā arī devalvācija, kas sagādā milzīgas problēmas valstī. Uh, un mēs visi apzināmies, ka krīzes apstākļos nepietiek vien ar taupīšanas pasākumiem. Ir nepieciešams Serbijai veicināt izaugsmes politiku. Vēlreiz paldies referentam! Yes. The... Pirms došu vārdu referentam, lai viņš varētu izteikt pēdējos novērtējumus, atgādināšu, ka Strasbūrā ceturtdien mēs balsosim uh, par šo uh, dokumentu, tad 7. februārī. Un Grobjesičas kundze Serbijas uh, premjerministra vietniece būs šodien pēcpusdien klāt, būs iespēja ar viņu diskutēt. Es, diemžēl, nevaru pareizi izrunāt vārdu, saka uh, priekšsēdētājs. Uh, Kačina kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Bet man šķiet, ka Eiropas komisija vēl vajadzētu izteikties, ja ir komisijas pārstāvis klāt. Thank you very much, Mr. Jā, paldies, eh, paldies jums, referenta kungs. Komisijas vārdā es arī gribētu pateikties jums, referenta kungs, un visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Mēs eh, pozitīvi lūkojamies arī uz eh, vairumu grozījumu. Jāsaka, ka mēs atbalstām jūsu bažas, mēs varam uh, šīs bažas atspoguļot mūsu darbā. Nākamajā nedēļā Belgradā mēs turpināsim pastāvīgo dialogu un mēs diskutēsim arī par reformām, kas ir nepieciešamas. Un, protams, Kosovas dialogs ir viena no lielajām prioritātēm. Tiesiskums, demokrātija, parlamenta darbība, visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi un tie atspoguļo jūsu bažas. Aprīļa vidū mēs paredzam nākamo ziņojumu, un mēs vēlamies tajā koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina, lai uzsāktu sārunas ar Serbiju. At Kosovas problēmas atrisināšana ir viens no tiem. Tad mēs veiksim kopējo analīzi, tad komisija kopā ar augsto pārstāvi. Un mēs izmantosim šo iespēju, lai uh, iegūtu visjaunāko informāciju par reformu gaitu, un runāsim arī par stimuliem uh, turpmākajam darbam. Jāsaka, mēs esam uh, ļoti iespaidoti ar to, kā virzās uz priekšu reformas decembra rīcības plāns uh, ir gandrīz jau īstenots, un tad pēcpusdien jums būs iespēja par to runāt ar premjerministra vietnieci. Eh, bet eh, grozējumos un arī turpmākais kompromisos noteikti eh, būs atspoguļota pēdējā attīstība. Tā ir cieši jāseko, jo katru nedēļu notiek kaut kas jauns. Jau tagad es gribētu paziņot par dažām jaunām lietām. Tad pāns 359 Eh, šī, tad šīs pāns vēl nav krimināla likumā, tas ir likuma projekts. Tā kā mums vēl ir iespēja ietekmēt situāciju un panākt pareizos rezultātus. Komisija ļoti rūpīgi uh, uh, seko uh, šādai likuma attīstībai Un bija uh, daži izmeklējumi, kas pilnīgi pareizi nos, notika saskaņā ar pantu 359. At, un mēs vēlamies, uh, lai šīs izmeklēšanas un šīs tiesas prāvas netiktu skartas grozot likumu. At, mēs vēlamies arī padziļinātu vidusposma pārskatu visam kriminālu likumam ne tikai šajā jomā, tad visam krimināla likumam kopumā, jo jāuzlabo visa sistēma. Un eh, tas palīdzēs mums nodrošināt eh, pareizu prokuratūras darbu un pareizu apsūdzību izvirzīšanu. Un vēl kaut kas, ko es gribēju pieminēt, tas attiecās uz grozījumiem. Ir iespējams, ka drīz notiks um, sanāksme, uh, tikšanās ar koalīciju un pretkorupcijas uh, aģentūras direktore tika iecelta vakar. Viņa ir īstā profesionāle. Pagājušo ceturtdienu uh, pirmais uh, premjerministra vietnieks uh, uh apmeklēja šo aģentūru Un pagājušā gada decembrī tika pieņemts jauns likums par valsts iepirkumu, kas atbilst um, Eiropas Savienības likumdošanai. Mēs, protams, to vēl analizējam, uh, neesam izskatījuši visas detaļas, bet jau tagad var pateikt, ka kopumā šis likums atbilst mūsu prasībām. Un visbeidzot par minoritātēm. Vairākums grozījumu uh, ir pareizi ievirzīti, jo tie ir tad horizontālās dabas ar kopējiem ieteikumiem attiecībā uz likumdošanas satvaru. Un es domāju, ka tā vajadzētu arī rīkoties, nevajadzētu pārāk iezaļināties detaļās un pievērsties kādai konkrētai grupai. Bet es teikšu arī, ka Serbijas iestādes ļoti labi apzinās, ka nepieciešams labāks ietvars minoritātēm. Viņi plāno Uh, atjaunot uh, minoritāšu padomi republikā. Notiek pašlaik diskusijas par to, kā vislabāk varētu minoritāšu padomes izmantot. 2014. gadā būs vēlēšanās, un tad uh, vajadzēs līdz tam laikam rast kādu piemērotu risinājumu. Mēs ļoti labi apzināmies, kādas ir pastāvošās bažas Uh, mēs uh, ļoti cieši sekojam arī pretdiskriminācijas stratēģijai. Lūk, tas ir viss, ko es gribēju pašlaik teikt. Paldies, uh, Kačina kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, godātie ēnu referenti, godātais priekšsēdētāja kungs un arī delegācija pārstāvi, delegācija, kuras strādā ar Rietumbalkānu valstīm. Uh, Vēlētos pateikties par jūsu izteikto atbalstu un arī par jūsu ieguldījumu šā dokumenta sagatavošanas procesā. Tiešām šķiet, ka Serbija ir nostājusies uz pareizā ceļa. Situācija mainās pozitīvajā virzienā. Ja mēs vēlamies atrisināt Rietumu Balkānu, ja mums izdosies atrisināt Rietumu Balkānu problēmu, tad tā kļūs par savu veidu motoru visai reģionu attīstībai. Pēc pāris mēnešiem Dačiš un Tačī tiksies, un tas ir skaidrs pierādījums, mums tas ir augsti jānovērtē un jāuzteic. Šo tikšanos varētu izmantot kā piemēru citām valstīm šajā reģionā, jo tas skaidri parāda, ka politiskas gribas rezultātā ir iespējams panākt daudz ko. Un eh, Balkāniem šādas tikšanās nozīmē daudz Es tiešām ceru, ka pēcpusdienā paredzētā tikšanās ar prieksēdētāju, ar Serbijas prieksēdētāju premjerministra vietnieku ļaus mums noskaidrot arī citus neskaidrus jautājumus. Vēlētos šeit varbūt mazliet pieskarties kolēģi teiktajam. Šeplin kungs runāja par Serbijas konstitūciju. Atcerēsimies, ka pilnīgi visas iestājas valstis, kad sāk runāt par 23. un 24. sadaļām, tad tām ir jāizmaina, jāpamaina konstitūcijas. Un tāda situācija visticamākais, ka būs arī Serbijas gadījumā. Es šeit netaisos runāt par atsevišķiem pantiem, jautājums ir ļoti delikāts, un nebūtu arī pārāk gudri uzsākt sarunas par konkrētām sadaļām pārāk agrīni. Serbija pamazām nobriest pieaug šo sarunu uzsākšanai. Bet eh, panāktā vienošanās šo sarunu uzsākšanai vēl nav. Kā jau jūs ziniet, ir bijuši centieni izmantot principu, kamēr nekas nav nolēmts, mēs neko nevaram darīt, ka šo principu eh, padarīt par galveno. Vēlētos uzsvērt, ka ir pieņemta strateģiska vienošanās par Rietumu Balkānu iekļaušanu Eiropā. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu pateikt skaidru valodu. Tie politiskie spēki, kuri vēlas redzēt Rietumu Balkānu valstīs progresu, ir jāatbalsta. Šeplinkungs pieminēja vēl vienu jautājumu par tā saucamajiem šausmu stāstaņiem bērniem, par Albāņu situāciju Rietumu Balkānos un tā tālāk. Nezīlēsim kafijas biezumos. Mēs nezinām, kāda būtu šāda situācija attīstība, ja situācija iepriekš būtu bijusi savādāka. Es uzskatu, ka sarunas ar Serbiju jāsāk pēc iespējas ātrāk. Kopas kundze pieminēja vairākus momentus un vēlētos pie tiem pakavēties. Ir ļoti svarīgi, lai ceturtās tikšanās reizes laikā starp Dačiču un Tačiju tiktu runāts par tā saucamajām paralēlajām struktūrām. Ir dažāds tulkojums un interpretācija, ko tas varētu nozīmēt, bet sarunas turpināsies februārī, un es uzskatu, ka ir pāragri runāt par to, ko tas nozīmē, iekams mēs nezinām šo sarunu rezultātus. Es tiešām ticu, ka abas iesaistītās puses radīs politisku gribu, lai mēģinātu izkūties no patreizējā strupceļa. Brantners kundze pieminēja pretkorupcijas stratēģiju un aģentūru, kas ir izveidota. Premjerministra vietnieks Vučičs jau uzteica eh, šīs aģentūras svarīgumu. Viņš apsolīja, ka aģentūras darbs tiks stiprināts ar jaunu likumu pieņemšanu. Situācija virzās pozitīvā virzienā. Nākotnē šī aģentūra tiks institucionalizēta. Tagad e, pāris vārdu par Pride parādi. Es e, divas reizes e, tiku uzaicināts piedalīties šajā parādē Praida parādē tā nenotika, bet es ceru, ka šoreiz Belgradā tā notiks. Es ceru, ka tā notiks arī Melnkalnē, un es tiešām ticu, ka Serbija tad eh, būs daudz liberālāka situācijas uzlabošanai seksuālajiem, seksuālajiem mazākumam. Kukankungs pieminēja trīs 5, 9 pantu. Es ar Vučiču kungu un ar Salakoviču kungu runāju gandrīz nepārtraukt par šiem jautājumiem. Un e, mēs zinām, ka pussolītis nebūs pietiekams. Bet ir ārkārtīgi svarīgi e, pārtraukt šā panta izmantošanu kā instrumentu prokurora rokās. Uh, Šobrīd tas tiek izmantots kā instruments, lai vai nu politiskā elita vai cita grupējuma maksātu soda naudu. Šī praksa ir jāpārtrauc. Mēs e, nevaram šeit izveidot savu veidu pulvera mucu ar valstīm, kuras ved sarunas. Turpmākas tiesu sistēmu reformas ir nepieciešams, Edvards jau to pieminēja. Ļoti lielais Strasbūras cilvēku tiesību tiesā izskatīto lietu skaits, kas ir iesniegt no Serbijas, pierāda, ka jautājums ar tiesu sistēmu nav sakārtots. Tuvākajās dienās mēs redzēsim lēmumu un ceru, ka tam būs pozitīva ietekme uz nākotnes attīstību. Poselt kungs mazliet pieminēja konstitucionālos izaicinājums, kā arī interpretācija par to, kas būtu vai nebūtu iespējams. Piekrītu vairākiem poselta kunga izteiktajiem teikumiem, un tomēr domāju, ka EPP grupai to vajadzētu darīt zem četrām acīm ar Belgradas valdību. Jo ziņojumā mēs runājam par Serbijas nākotni, tās nākotnes uzdevumiem un dialogs stiprināsies, esmu par to pārliecināts. Kā jau teicu, es tiešām ceru, ka abas iesaistītās puses būs rīkosies kā pieauguši cilvēki un būs nobrieduši sarunu vešanai nākotnē. Es nepiekrītu Ketijai Aštonai, ka uh, līdz martam visam ir jātiek atrasinātam. Es uzskatu, ka eh, arī Aštons kundze ir jāturpina strādāt. Mums ir jābūt daudz ambiciozākiem nākotnē. Ambiciozākiem tādā ziņā, ka jāpieprasa, lai Serbijas tiesu sistēma un sabiedrība mainītos dažādos veidos. Koračau kungs pieminēja vairākas problēmas. Mēs e, apmeklējām Bulgārijas minoritāti, un e, es ļoti labi apzinos šīs tā saucamos aizmirstos reģionus. Tās ir Serbijas, tie ir Serbijas novadi pie Bulgārijas robežas, kur tiešām ir aizmirstie reģioni, bet ceru, ka pozitīvas sadarba gribas rezultātā, iesaistoties arī Bulgārijas kolēģiem, mums izdosies uzlabot gan valodas saglabāšanu, gan arī izglītības situāciju šajos reģionos. Kā jūs ziniet, kolēģi, lielu daļu problēmu rada vietējo pašvaldību pārvaldības trūkumi jo, protams, ka vienmēr ir iespēja uzlabot situāciju, un brīdī, kad eh, pašvaldībās, vietējās pašvaldībās būs vadītāji, kas vēlēsies strādāt savu iedzīvotāju labā, daudz citīgāk situācija arī atrisināsies. Salafrankas kunga teiktajam man nebūtu nekas piebilstams. Es tiešām domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos par kompromisiem pēc īsa laika, un esmu pārliecināts, ka galīgā ziņojuma redakcija tiks pieņemta ar ļoti lielu balsu vairākumu, tādējādi pasakot skaidru valodu ne tikai Serbijas vadībai un Serbijas tautām, bet arī visiem Rietumu Balkāniem kopumā. Paldies! Noslēgumā vēlētos uzsvērt, ka gada laikā mēs esam panākuši daudz, daudz vairāk nekā iepriekšējos gados kopā. Kad eh, Belgri Belgradā pie varas stājās jaunā valdība, tā tika sagaidīta ar milzīgu skepsi un tomēr viņi strādā savas valsts labā, un mums ir jāstrādā, lai mēs viņiem šajā darbā palīdzētu. Paldies! Paldies referentam un paldies jums visiem!